Good morning, colleagues. It's, um... Labrīt, kolēģi! Šis ir ļoti dramatisks rīts. ASV ir notikušas vēlēšanas, un šobrīd mēs vairāk vai mazāk esam uh, pārliecināti par to iznākumu, un, manuprāt, uh, daudzi kolēģi uh, šķiet kavējas tāpēc, ka šajā brīdī skatās televīziju. Es pati piecēlos ļoti agri no rīta un uh, cieši sekoju norisēm. Mums varbūt uh, atšķiras uh, viedokļi par vēlēšanu iznākumu, bet kā šorīt no rīta teica Obama, saule ausīs arī rītdien. Lūk, uh, fantastisks ASV dzēnieks. Uh, rezultāti ir tādi, kādi tie ir, bet dzīve turpinās. Uh, Bet uh, turpināsim ar mūsu darba kārtību, atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības. Vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtības projekts. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka 15. punkts pār faktu izpētes uh, vizīti uz Taranto ir atcelta, tāpēc, ka pat vizīte ir atcelta. Un, uh, Un um, vienkārši mēs nevarējām izpildīt šos saistības, jo, jo neviens nepieteicās doties vizītē. 26. punktā ir iekļauta petīcija 437 par bērnu labklājības problēmām Vācijā, un ja nevienam nav iebildumu, apstiprināsim darba kārtību. Nav arī protokolu, kam šobrīd pievērst uzmanību, un man ir daži paziņojumi. Esmu priecīga paziņot, ka Eiropas tiesības sarga biroja mm, personāls mm, Filips mm, Haimoviča kungs, ja es pareizi izrunāju viņu uzvārdu, mums uh, ir uz trim mēnešiem pievienojies Petī sekretariātā izpētes vizītē, lai mācītos par lūgumu rakstu izskatīšanas procesu un komitejas darbu praksē un arī, lai apmainītos ar idejām par to, kā labāk risināt pilsoņu bāžas, kā arī to, kā darbojas sekretariāts. Es jūs ļoti laipni sveicu mūsu komandā un uzskatu jūsu izpētes vizīti par mūsu ļoti labās sadarbības uh, ar Eiropas uh, tiesības sarga biroju rezultātu un ceru, ka jūs uh, Mm, vizīte būs uh, šeit veiksmīga un varbūt kāds no mūsu darbiniekiem kādreiz dosies pieredzes apmaiņā uz Eiropas tiesību sarga bīrāju. Gribēju jums atgādināt, ka Francijas uh, TV kanāls France 3 uh, šodien no pulksten 11. filmēs mūsu sanāksmi un tas būtībā ir tikai tāds informatīvs punkts, jo visas mūsu komitejas sanāksmes tiek pārēdītas internetā, tā ka būtībā jau caurskatāmībā nekas nemainās. Tagad pievērsīsimies uh, semināram par personu ar invaliditāti tiesībām, kā tas atspoguļojas lūgumrakstos, ko ir saņēmuši šī komiteja. Tas uh, ir C departamenta atbildībā, un šo departamentu šeit šodien pārstāv Otālio Marzoti. Es pievērsīšos arī runātājiem, un man ir ļoti liels prieks eh, sveikt visus, kas ir klāt šajā telpā, un arī visus, kas sako mūsu sanāksmei internetā savās mājās. Uh, cilvēkiem, kas uh, interesējas par semināru par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kā tas atspoguļojas mūsu saņemtajos lūgumrakstos. Mēs saņemam ļoti daudz lūgumrakstu, kas ir saistīti ar šo tēmu. Un sākumā es gribēju jūs informēt, ka uh, tulkojums būs nodrošināts visās oficiālajās valodās ar dažiem izņēmumiem - čehu, igauņu, somu, lietuviešu, portugāļu un slovēņu valodu. Tiek nodrošināts arī tulkojums uh, starptautiskajā zīmju valodā. Lūdzu apzinieties to, ka seminārs uh, tiek uh, pārraidīts internetā, un tas nozīmē, ka runātāji un um, dalībnieki tiks ierakstīti. Kā jau es pieminēju, šis seminārs ir daļa no ikgadējā cikla, ko lūgumraksta komiteja organizēja saistībā ar aizsardzības lomu, kur komiteja pilda īstenojot ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām UNCRPD. Kā jau jūs zināt, UNCRPD ir pirmā ANO konvencija, kas eh, ekskluzīvi skata invaliditātes jautājumus, un tās ir pirmās cilvēktiesības, eh, pirmā cilvēktiesība konvencija, kuru ir parakstījusi gan Eiropas Savienība, gan individuālās eh, dalību valstis. Konvencija nodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti var baudīt cilvēktiesības līdzvērtīgi kā visi pārējie. Pagājušais gads uh, bija vēsturisks uh, mirklis Eiropas Savienībā cilvēkiem ar invaliditāti, jo tika prezentēts uh, pirmais es ziņojums uh, UNCRPD komitejā Ženēvā. Komiteja nāca klajā ar ļoti apjomīgu ziņojumu, kurā tika mm, raksturot situāciju un Eiropas uh, institūcijas uh, apņēmās tai sakot. Gribēju jūs informēt, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sadarbībā ar uh, civilo brīvību, pilsonisko brīvību un lūgumrakstu komiteju pārstāv Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības vārdā ANO konvencijas sekretariātā. Un, um, Roza Estāras Feragotas kundze un Saulēda Kabezona pārstāv lūgumu raksta komiteju šajā organizācijā, un mēs esam ļoti lepni, ka esam nominējuši divus deputātus. Pagājušais gads bija diezgan intensīvs saistībā ar jautājumiem, kas skāra invaliditāti. Jūlijā tika apstiprināts Helgas Stīvenses ziņojums par gala, zi gala novērojumiem, un tajā ieguldījumu sniedza desmit komitejas, ieskaitot asociētās komitejas Petri un Lībe. Mūsu komiteja ir saņēmusi ievērojumu skaitu lūgumu rakstu no cilvēkiem ar invaliditāti, viņas pārstāvošajām organizācijām vai individiem, kas darbojas uh, viņu vārdā. Uh, un tie skar daudzas jomas. Šī gada septembrī mēs uh, bijām faktu izpētes vizītē Slovākijā, lai pētītu apsūdzības, kā struktūra fondi tiek uh, nepareizi izmantoti un uh, tiek nepareizi īstenotas investīcijas un man bija tas gods vadīt šo delegāciju, un es varu jums teikt, ka tā bija ļoti auglīga un interesanta. Uh, ziņojuma projekts par šīs vizītes aprakstu, kā arī galvenie atklājumi un rekomendāciju projekts eh, jums eh, tiks prezentēts šajā pēcpusdienā. Pēc šī semināra. Pēc tam mēs prezentēsim eh, mūsu faktu izpētes vizītes rezultātus. Mūsu komiteja ļoti aktīvi ir strādājusi arī pie Mārakešas nolīguma jau vairākus gadus, un mēs uh, esam lēpni, ka 30. septembrī vairāk nekā 20 valstis visā pasaulē to ir ratificējušas. Vairāk nekā 20 valstis, un mēs uzskatām, ka šobrīd ir pēdējais laiks Eiropas Savienībai uh, sakot šim piemēram un ratificēt Mārakešas nolīgumu bez liekas kavēšanās. Šajā komitejā mēs paudām arī savu nostāju par mm, pieejamības mm, tiesību aktu, un pētī referente Kunevas kundze ir paveikusi ļoti labu darbu strādājot ar piedāvāto direktīvu un ir sagatavojusi nemazākā 157 grozījumus, un komitejas locekļi arī ir izmantojuši iespēju uzlabot komisijas tekstu un sagatavojuši vēl papildus grozījumus. Mēs um, uh, to skatīsim, un balsojums notiks janvārī. Kopumā es domāju, ka tas jums sniedz labu piemēru par to, ko komiteja šajā jomā dara, kā tā darbojas šajā politikas jomā, un mēs esam izskatījuši daudz uh, dažādu pasākumu, lai risinātu lūguma rakstos aprakstītās problēmas. Es domāju, ka seminārs uh, un arī viesi, kas uh, ir šeit pārstāvēti ļoti labi mm, raksturojas, kādas uh, pasākumus šai komitejai un parlamentam vēl ir jāveic. Ar ekspertu un pilsoniskās sabiedrības palīdzību mēs ceram, ka mums izdosies atrast piemērotas instrumentus, kas ļaus pienācīgi un vēl efektīvāk reaģēt, atbildot uz uh, personu ar invaliditāti bažām, lai nodrošinātu to tiesības un atbilstību konvencijai, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem. Es esmu ārkārtīgi gandarīta šobrīd uh, dot vārdu pirmās paneļa diskusijas vadītājai, manai kolēģei un labai draudzenei Rozai Estāras Fēragutai. Lūdzu, vārds jums. Gracias, presidenta. E, Paldies, priekšsādātāji. Nu, patiešām šobrīd uh, pievērsīsimies semināram, balstoties uz uh, daudziem lūgumrakstiem, ko šī komiteja ir sanākusi, uh, saņēmusi un kas skāra personas ar invaliditāti. Un paldies uh, jums visiem par uh, klātbūtni un, un šeit ir uh, pārstāvēts arī starpdisciplinārās grupas pārstāvis parlamentā eksperti, kas strādā ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas Eiropas Savienībā ir liela prioritāte. Cecīlija, mūsu komitejas priekšsādātāja, jau to ļoti labi paskaidroja. Uh, mums, uh, mēs uh, regulāri atsaucamies uz ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un, protams, arī uz Eiropas Savienības stratēģiju par uh, invaliditāti laikam no 2010. līdz 2020. gadam. Pagājušā gada augustā notika sanāksme ANO, kur eh, tika runāts par to, kā konvencija ir īstenota Eiropas Savienības dalību valstīs, un, un tur izskanēja arī uh, rekomendācijas par to, kā mēs varam uzlabot šīs konvencijas īstenošanu Eiropas Savienībā. Daudzās rekomendācijās tika sacīts, ka ir nepieciešams Eiropas līmeņa satvers, lai pildītu saistības, ko uzliek šī konvencija. Un šajā satverā Eiropas parlaments, protams, piedalās piedalās arī lūguma rakstu komiteja un sociālistu politiskā grupa. Un jāteic, ka mūsu komiteja, protams, šeit darbojas ārkārtīgi aktīvi, tāpat kā Eiropas pamatiesību aģentūra un citas struktūras. Eiropas komisija it kā nedaudz atkāpās no šī jautājuma loka, bet uh, mēs uh, šajā komitejā turpinam strādāt ar rekomendācijām. Pirmajā paneļa diskusijā uzklausīsim trīs uh, referentus un trīs pētījuma rezultātus. Vispirms Mārku Prīslī, kurš ir profesors par invaliditātes uh, politiku un uh, viņš prezentēs pētījumu par to, kā šis satvers darbojas un kā lūgumrakstu komiteja un Eiropas parlaments īsteno konvenciju, balstoties uz spēkā esošo tiesību mm, aktu satvaru. Es uh, gribēju teikt, ka Prīslīkungs ir arī uh, zinātniskais direktors Eiropas uh, invaliditātes ekspertu akadēmiskajā tīklā. Viņš ir profesors cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā, un viņš, protams, paskaidros arī tā pētījuma rezultātus, ko es tikko pieminēju. Mēs, kā lūgumraksts komiteja un parlaments, protams, darbojamies šajā satverā. Vispirms vārds Markam Prīslīkungam. Labrīt! Paldies diskusijas vadītājai par to, ka devāt man vārdu. Paldies arī lūgumrakstu komitejas sekretariātam par to, ka jūs pastāstījāt par šo pētījumu lielisks darbs. Tas ir ziņojums, kas pagājušajā gadā tika aktualizēts, un, un pagājušajā gadā mēs jau prezentējām šo ziņojumu, un tagad ir dati, kas atspoguļo pēdējos 12 mēnešos notikušo attīstību lūgumu rakstu jomā, un arī tās tendences, kuras raksturoja priekšsādātāja parlamenta darbību un apvienoto nāciju rekomendācijas. Tā kā mums nav daudz laika, tikai dažas minūtes, es izvēlēšos dažas lietas no šī ziņojuma. Pētījums eh, sākotnēji tika publicēts 2015. gadā, un tas eh, raksturo kontekstu un eh, skaidro ANO konvenciju, kā arī parlamenta saikni, saistību ar šo konvenciju, it īpaši uh, cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā, kā arī lūguma rakstu komitejas lomu. Tas ir iedalīts eh, vairākos, eh, vairākās nodaļās. Un, lai mēs eh, labāk saprastu mūsu aizsardzības lomu, mēs raugāmies uz lūgumrakstiem, ko ir saņēmusi komiteja, un esam izvēlējušies vairākas uh, Mm, asākās un um, interesantākās problēmas, kas ir minētas uh, šajos lūgumrakstos, kā arī mm, raksturosim darbības kas, uh, un pasākums, kas veikt pēc tam. Beigās uh, sniegšu arī dažas rekomendācijas. Īsumā gribēju teikt, ka lūguma rakstos ir skārta vesela virkne dažādu problēmu, un mēs redzam, ka sabiedrība, sabiedrībai plašs atbalsts šo problēmu risināšanai. Vairāk nekā viens uh, miljons uh, lūgumu rakstu uh, ir saņēm, saņēmuši atbalstu, un tas uh, raksturo arī parlamentārās, uh, parlamentāro komiteju lomu, kurām nav tiešas ietekmes, bet tās var mudināt darīt ko vairāk. Un tiešām kopš pagājušā gada daudz kas arī ir paveikts. Liels paldies parlamentam par pašiniciatīvas ziņojumiem, par vizītēm, par parlamentu uzdotajiem jautājumiem. Mēs redzam, ka jūs esat reaģējuši ļoti veiksmīgi, bet, protams, ka ir arī bažas par to, ka juridiski nesaistoša reakcija nevienmēr ir pilnībā adekvāta, lai nodrošinātu cilvēktiesību līgumu ievērošanu. Un mēs redzam, ka problēmas, kuras cilvēki aprakst lūgumu rakstos, protams, arī ļoti labi ieskicē Eiropas Savienības juridisko kompetenci, un ļoti grūti reizēm ir nošķirt dalību valstu un Eiropas Savienības institūciju atbildības jomas. Treškārt, Pagājušajā gada secinājumos mēs norādījām, ka ir nepieciešami arī procesuāli uzlabojumi. Daži no tiem ir visai vienkārši, un citi rāda vairāk izaicinājumu. Un mēs pieminējām, piemēram, arī lūgumrakstu iesniegšanu zīmju valodā. Pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. Un uh, lūgumrakstu komitejas eh, sekretariātu kopā domājām, kā nodrošināt to, ka pastāv skaidra atbildība par invaliditātes jautājumiem, par uh, pilsonisko grupu un uh, eh, lūgumrakstu uh, kopumu uzklausīšanu. Šodien tāda notiek, un tas, protams, ir ļoti lietiski mēs atzīmējām, cik būtiski ir eh, sagatavot ziņojums par gada saņemtajiem lūguma rakstiem. Tas tiešām tiek arī darīts. Un eh, tad arī nedaudz sārežģītākais jautājums par parlamenta lomu skaidrošanu ES eh, juridiskajā satverā, kas paredzēts šo tiesību nodrošināšanai. Arī pie tā mēs atgriezīsimies. Un vajadzētu atcerēties, ka aptuveni viena ceturtā daļa Eiropas uh, Savienības pilsoņi ir eh, norādījuši, ka viņiem ir eh, kāda daļēji vai mm, eh, pilnīga invaliditāte, šo faktu nedrīkst ignorēt, un tas būtu jāņem vērā arī politiķiem. Eiropas Savienības darbības līgumā un pamatīstību hartā ir norādīts arī Eiropas pamatvērtības un tiesības, un arī komitejas priekšsēdētā jau norādīja, cik uh, būtiska loma ir ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Eiropas Savienībai tā ir pirmā šāda konvencija, mēs iepriekš to nekad nebijām darījuši, un tāpēc arī nav pārsteidzoši, ka uh, būtu jārunā par organizatorisko pusi, bet tā ir arī iespēja, ka cilvēktiesības uh, globāli izvirzīt uh, mūsu prioritāšu uh, sāraksta priekšgalā un rādīt piemēru citiem. Un um, tāpēc um, ANO darbs notiek uh, katras dalību valsts uh, tiesību aktu vidē. Un kaut arī Eiropas uh, Savienībā uh, pastāv saikne ar um, dalību valstīm, ANO ir nobažījušās uh, ka Eiropas eh, Savienībai nav tādas pašas kompetences kā dalību valstīm. Tām Eiropas Savienībai nav Nacionālā cilvēktiesību institūta, kas dalību valstīs tradicionāli ir atbildīgs par šo aizsardzības lomas eh, īstenošanu. Un ja mēs paraugāmies, kas pēdējā gada laikā ir mainījies, tad jāteic, ka ir izveidots Eiropas Savienības satvers Pagājušajā gadā tajā ietilpa piecas struktūras - Eiropas parlaments, Eiropas uh, ombudsmens, Eiropas pamatiesību aģentūra un Eiropas invaliditātes uh, fórums, uh, kā arī Eiropas komisija. Sekojot ANO rekomendācijām, izskanēja ierosinājums, ka komisijai būtu jāatsauc uh, sava formālā dalība šajā uh, Um, struktūrā, jo tas um, apšauba tās neatkarību, un tas, uh, protams, uh, ir uh, ANO konvencijas 33. pamat, 33. panta pamatā, kas norāda, ka aizsardzības struktūrām ir jābūt nodalītām no uzrauga organizācijām, un pastāv atšķirīgi viedokļi par to, vai šis formulējums nozīmē to, ka mm, ir jāparedz neatkarīgi mehānismi, vai arī tam ir jābūt vienīgajam neatkarīgajam mehānismam. Uh, Viedokļi ir dažādi, bet Eiropas komisija formāli ir piedalīsies uh, šīs struktūras sanāksmēs. Uh, tagad to vairs nedara, kaut arī, ja es pareizi saprotu, tā nav formāli izstājusies uh, no šīs struktūras. Un, kā jau mēs teicām, pagājušajā gadā tolaik pastāvēja virkne dažādu aizsardzības mehānismu šajā satverā. Eiropas eh, parlamentam bija paredzētas procedūras, saskaņā ar kurām ik viens pilsonis varēja iesniegt uh, sūdzību vai lūgumu rakstu. Arī Eiropas uh, tiesības sarga institūcijā bija iespējams iesniegt uh, sūdzības par Eiropas institūciju rīcību. Arī invaliditātes fórums saņem daudz sūdzību no Eiropas pilsoņiem, kuras uh, tas risina, ka arī komisijai ir pašai savs formāls uh, sūdzību iesniegšanas mehānisms. Tomēr šobrīd mēs um, kons varam konstatēt, ka tas, tās tieši netiek aizvadītas līdz uh, sūdzību risināšanas uh, mehānismam. Kā jau es teicu, ir bijušas izmaiņas eh, gan sastāvā, gan arī Eiropas ietvara pārvaldības sistēmā. Tika izveidot arī internetu lapspus, tīmekļa vietne. Tas ir atrodams zem eh, nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Tātad šī tīmekļa vietne eksistē. Bet eh, es eh, gribēju arī atzīmēt, ka nevis tur ir aktualizēts, varbūt šeit ir mm, arī neliela nesaskaņa. Mm, tad, tad ir arī kopīga darba programma, kas tiek aktualizēta, un ir saņemta arī dažādi komentāri no dažādiem iesaistītiem par to, kā šis tīkls strādā, kā tas darbojas, kā to vislabāk realizēt. Un ir izskanējuši arī, arī tādi aicinājumi stiprināt aizsardzības eh, darbu, kas izriet no ANO ierosinājumiem. Un eh, arī aicinājums noteikti vienotu juridisko pamatu šī tīkla darbībai. Uh, Šobrīd mums ir tāda situācija, kad mums ir um, tāda pagaidu sistēmas vai pagaidu kārtība, kas darbojas. Un um, šobrīd um, ir sekretariāts un arī priekšsēdētāja postenis ideālā situācijā, protams, saskaņā ar ietveru operatīvajiem pasākumiem, šīs funkcijas būtu jānodala. Mums eh, katrā ziņā ir mm, tādas mm, diskusijas par to, kā atrisināt visus šos jautājumus. Apologies for the slide skipping. Um, Es atvainojos, bet man nāks eh, pārlikt vairākiem attēliem. Un eh, mēs esam nonākuši eh, pie Eiropas parlamenta lomas notikumu skatījumā. Es gribētu uzreiz pateikties šai komitejai un komitejas priekšsēdētājiem, arī citām komitejām par to, ka ir interese par šo jautājumu. Un pāriesim pie lūguma rakstiem, lūguma rakstu komitejas uh, aizsardzības eh, tāds uzdevums, eh, kas izriet no eh, šīs te komitejas, ir saņemt arī lūgumraksti. Jau daudzu mm, gadu garumā ir atzīmēts arī pētīcijas vai lūgumraksti ar mm, vārdu mm, invaliditāte, un mēs šai lietai ļoti sekojam. Šeit es salīdzinu šo te grafiku ar iepriekšējā gada situāciju. Uh, Šeit, te, teiksim, ir lūgumraksti, kas ir saistīti ar piekļuvi, ar sociālo uh, aizsardzību. Tātad šī te pieejamība vai piekļuvi un sociāla aizsardzība ir divas vadošās tēmas. Uh, Varbūt par um, pieejamību ir palielinājies nedaudz lūgumrakstu skaits, un pagājušajā gadā bija vairāk uh, sociālā aizsardzība. Un tas varētu arī atspoguļot uh, to virzību, nu, ka mēs rādējām pie e, Eiropas pieejamības um, akta, ka um, tagad šīs diskusijas ir skaļākas un redzamākas, un mēs redzam, ka parādās vesela rindi jautājumu. Un aktuālākie ir pieejamība arī neatkarība, sakarā ar dzīvi kopienā, nodarbinātība un sociālā aizsardzība. Šie četri jautājumi ir dominējošie. Uh, un uh, katrā gadījumā ir sava kompetence un arī savs juridiskais pamats Eiropas um, Savienības likumdošanas ietvara. Mēs jau devām piemērus katrā kategorijā, arī pagājušajā gadu, un arī skaidrojam tos mūsu ziņojumā. Bet uh, varbūt tagad kādi um, jauni piemēri no manas puses. Vispirms es gribētu parunāt um, par tādu piemēru kā zīmju valoda. Mums ir iesniegts arī lūguma raksts no organizācijas, kas um, saucas kā um, cilvēku ar dzirdes traucējumiem organizācija un tās draugi, un um, tātad Union of Deaf People, EUD, un mēs esam saņēmuši uh, šos līgumrakstus no šīs organizācijas, un to atbalsta arī pilsoniskā sabiedrība. Uh, un uh, apmēram es gribēju, ir ļoti daudz šādu lūgumrakstu un viena konkrēts lūgumraksts, kas tālāk turpina pagājušā gada ziņojuma izteikto rekomendācijas uh, kontekstu. Būtu jābūt arī komitejai saņemt lūgumraksts, kas ir formulēti zīmju valodā. Par to bija tātad šis raksts. Mēs izpētījām šo situāciju, mēs arī ņa, uh, skaidrojam to tālāk. Uh, mūsu ziņojuma. Eh, vispirms mēs domājam par, par um, tehniskiem jautājumiem. Teiksim, šī te funkcija, zīmju valodas funkcija būtu jāpieliek klāt pie um, formāta, jo šeit ir iespējams gan video formāts, gan eh, digitālais formāts. Un šķiet, ka jo, jau tagad ir iespējams, šī tehniskā īpašība ir iespējama. Lūk, šeit uz ekrāna ir arī ekrāna attēls, un tur rakstīts, ka ir iespējams uh, arī MP, 3, MPEG un MP4 izmantot dažādi mm, mediju dokumenti. Tātad mums tehniski ir iespēja šos lūgumrakstu zīmju valodā saņemt. Um, tas nozīmē, ka ir nedaudz jāpiestrādā, lai būtu tādi paši noteikumi attiecībā uz zīmju valodas lūgumrakstiem, kā uh, tiem gadījumiem, kad rakstiskā formā tiek iesniegts kāds lūgums. Otrs jautājums, un tas ir arī pēdējais tāds problemātiskais jautājums. Es gribēju atgriezties arī pie ietvara šīs sistēmas eh, trūkumiem. Ir mm, dažas tādas grūtības, uz ko norādījuši arī lietotāji. Eh, piemēram, ir arī ierobežojums, kas ir iet no eksistējušiem mandātiem. Eh, šis satvers ir tāds, ka tur ir dažādi tātad operatīvie šie personāži un tie strādā uh, atsevišķi nesaistīti. Un, kā es teicu, šī te ietvara juridiskais eh, sat satvers un pamats nav vienāds. Un arī nav kapacitāte rīkoties kolektīvi, piemēram, rakstīt vai izveidot kādu iniciatīvas atzinumu, eh, kas mm, eh, būtu ārpus individuāla mandāta katram atsevišķam loceklim un nav arī tiešas piekļuvis tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, par to arī Eiropas invaliditātes fórums raksta. Un tad ir arī vairāki konstatējumi, kas norāda uz to, ka ir nepieciešams eh, strādāt saskaņā ar Parīzes principiem. Un visbeidzot, eh, tas arī viss, ko gribēšu šodien teikt. Eh, faktiski tā nav tāda rekomendācija, bet gan viela pārdomām un debatēm. Uh, Tātad Parīzes principi uzdevums ir aizsargāt mm, cilvēktiesības, un viens no adresātiem šiem principiem ir arī parlamenti, kam būtu um, jānodrošina tādu plurālistisku pieju, un šeit ir domāts arī iesaistīt dažādus pilsoniskās sabiedrības elementus. Un uh, ir tāds ar arguments, kāpēc būtu jāiesaista parlamenti, un tas ir formulēts Parīzes principu dokumentā, un šī iesaista ir iespējama dažādā veidā. Atkal, tas nav ieteikums vai rekomendācija, ko es tagad teikšu, bet tas ir tāds piemērs, eh, kur, kur, kuram seko vairākas dalībvalsts, kuram ir attiecīga sistēma. Teiksim, tiek izveidota tāda mm, komiteja ar plurālistisku dalību, kur piedalās eh, cilvēks, eh, mm, pilsētiskās sabiedrības organizācijas, arī eh, mm, valdības kaut kāds rūpas parlaments, zinātnieki un arī cilvēki, kas vienkārši ir interesanti šajā jomā. Tātad tāds komitejas modelis. Un, uh, Protams, to ir iespējams izdarīt, bet jādomā par to, lai nebūtu birokrātiskā sloga un organizatoristikas sarežģītības. Arī tagad es eh, varbūt beigšu savu uzstāšanos uz šodienu. Paldies! Bueno, pues, eh, muchas gracias, eh, Mark Presley. Lielas paldies Prīslī kungam. Paldies par jūsu ieteikumiem. Tas mums ir ļoti interesanti, jo mēs arī esam strādājuši pie šī ietver darbības, pie šīs sistēmas analīzes mūsu komitejā, un mēs domājam par to, kā stiprināt šo sistēmu un likvidēt nu, trūkumus. Tālāk nākamais runātājs ir Cezar Žoels Ramires Montes, un viņš runās par tādu tēmu, par ko mēs esam ļoti daudz arī diskusējuši šajā parlamentā, un arī šajā komitejā, tātad par Marakešas līgumu. Marakešas līgums tika apstiprināts Marakešā, un tas, tas bija pirms trim gadiem. Pasaules intelektuālās aizsardzības organizācija ir apstiprinājusi šo līgumu, un šeit galvenais mērķis ir veicināt pārobežu apmaiņu ar um, žurnāliem, ar grāmatām, ar laikrakstiem tādā veidā, lai. Uh, tiktu aizsargāts autortiesības, lai viss darbotos saskaņā ar autoratlīdzības līgumiem, un tāpat laikā, lai cilvēkiem būtu piekļuvi mm, šāda veida literatūrai. Un tad arī ir jābūt pieejamībai nodrošinātai. Tad pieejamībai ir jābūt šādai literatūrai. Un Eiropas Savienība arī ir pievienojusies šiem līgumam, parakstot to tiecīgi, um, bet eh, tad eh, atkal iestājas šis eh, dažādu kompetenču jautājums un dažkārt tas traucē debašu gaitai un arī šeit mēs esam saņēmuši daudzus lūgumrakstus un 2015. gadā maijā padome arī ir iesniegusi lūgumu komisijai ar lūgumu izstrādāt kā direktīvu, lai varētu pēc iespējas drīzāk īstenot Marekešu līgumu. Un eh, pirms dažiem mēnešiem arī komisija eh, nāca klajā ar um, direktīvas projektu, un, kā jau es teicu, šeit eh, galvenais mērķis ir nodrošināt grāmatu, žurnālu, laikrakstu pieejamību kā arī, lai būtu pieejamas audio versijas e, šiem mm, grāmatžurnāla avīžu um, avotiem. Un arī mēs šopēcpusdien esam plānojuši skatīt vairākus um, lūgumrakstus, kuru konteksts ir saistīts ar Marakešas līgumu. Montes kungs e, ir mm, koordinators, Erasmus koordinators juridiskajā fakultātē līdz universitātē, un viņš ir eksperts, un uh, viņš ir, viņam ir zināšanas par digitālām autortiesībām, reģistrētām um, autoru uh, tiesībām, un viņš, un preču zīmēm. Un es došu vārdu profesoram Montes, profesoram Montesam. Jā, es tagad strādāju Līdzsvaru universitātē, bet es eh, mācījos Oksfordā, un man ir 15 minūtes. Un 15 minūšu laikā, saka Minis Montes, man 15 minūtes, lai prezentētu ziņojumu. Es centīšos pēc iespējas ātrāk runāt, lai es varētu izrunāt pēc iespējas vairāk jautājumu. Uh, Tad eh, es gribētu par metodoloģiju vispirms paskaidrot. Mēs gribējām empīrisku un teorētisku pētījumu prezentēt šeit komitejām. Empīriski mē, tas ir tā, ka mēs esam izstrādājuši anketu un mēs esam šo anketu izplatījuši padome. Mēs gribējām saprast, eh, kāpēc Lūk, ir šāda situācija, tāda aizture sakarā ar Marakešas līgumu apstiprināšanu. Tātad anketā bija desmit jautājumi, mēs attiecīgi to izsūtījām. Un jāsaka, ka mēs esam saņēmuši tikai vienu atbildi un neīpaši skaidru, un ne, neviens no jautājumiem nebija precīzi atbildēts. Tad mēs arī izskatījām primāros avotus un judikatūru, un tad arī pētījām zinātnieku atzinumus, ieskaitot arī politiskos dokumentus. Uh, Um, tad eh, visi šie elementi ir klāt um, mūsu ziņojumā un tālāk nākamajā daļā es gribētu stāstīt par ziņojuma satura. Vispirms mēs runājam par vēsturisko fonu, un tas ir ļoti svarīgi, jo šeit ir dots tāds kopējs fons, kāpēc ir um, parakstīts Marakešas līgums, te pamat, pamats ir sociālais, sociālā kustība, kas bija tā kā atspērien punkts, lai tālāk virzītu šo vēsturisko vienošanos. Un tad nākamais, nākamā sadaļa ziņojumā ir jau konkrēts apraksts. Mēs eh, aprakstam šo fundamentālo tiesību, proti piekļuvi informācijai un kultūrai. Un tas ir absolūti mm, svarīgi, lai šis aspekts būtu arī priekšlikumos, kas tiek sūtīti uz VIPO, Vispasaules um, intelektuālās aizsardzības organizācija. Un 2003. gadā Pasaules um, neredzīgo organizācija um, arī nāca klajā ar savu priekšlikumu, kas konkrētāk materializējās 2009. gadā, un tas ir, arī ir veidojis pamatu Marakešas nolīgumam. Tālāk mēs pētām pašu Marakešas līgumu. Mēs uh, arī akcentējam šo četru eh, elementu, kas ir domāti kā piemērošanas elementi kontekstu, un mēs jo īpaši pasītrojam šo eh, unikālo tādu šī, šī līguma nozīmi, un otrkārt arī atzīmēm to, ka tas ir pirmais starptautiskais nolīgums, kur ir apvienotas cilvēktiesības, arī cilvēku ar invaliditāti tiesības un intelektuālās tiesības. Tas ir vēsturiski apvienot šo invaliditāti ar intelektuālo aizsardzību. Tālāk ziņojumā ir secinājumi, mēs eh, stāstam par to, cik tālu ir ar ratifikāciju un eh, kas notiek arī autortiesību reformas joma saistībā ar Marakešas līgumu. Tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viens no galvenajiem argumentiem, ko ceļ vairākas dalībvalstis, kas bloķē Marakešas līgumu eh, ratifikāciju padome, kas to bloķēja. Un eh, tad, tad bija arguments, ka Eiropas Savienībai ir jāmaina savas autoraizsardzības eh, likumiskais ietvers, lai varētu ratificēt Markešu līgumu. Un tālāk vēl kāds jautājums um, bija diskusija par Eiropas Savienības kompetencēm, vai tā ir kopīgā kompetence, vai tā ir cita kāda kompetence, kas ļautu parakstīt Eiropas Savienībai šo līgumu. Uh, Un tad bija izteikta arī rekomendācija parlamentam, arī komisijai un arī dalībvalstīm, kā rīkoties. Tad īsumā mūsu pētījums ir par to, ko es jums izstāstīju. Sākšu pie šī vēsturiskā konteksta. Nepieciešamība noslēgt starptautisko līgumu dodot tādu ietvaru, kas nosaka arī atkāpes no autora atlīdzības noteikumiem, lai varētu izplatīt šos darbus un lai tad labumu no tā varētu gūt cilvēki. Nu, tad šī ideja nav jauna. Šāda ideja parādījās jau 80. gados pagājušā gadsimtā Marakešas līgums. ir par uh, apraks noteikts vajadzības, kas nav jaunas. Un mēs savā pētījumā konstatējam, ka ir ja bijis vēsturiskais konteksts un arī aicinājumi pēc šāda līguma noslēgšanas. Un vēl mēs uh, cenšamies arī identificēt, un priekšsēdētāji pareizi arī norādīja, mēs uh, norādām uz ANO konvenciju par personām ar invaliditāti, tā ir CR NPD konvencija, kas tika pieņemta 2006. gadā, un um, konvencijas pieņemšana bija tāds svarīgs stimuls, kas tālāk virzīja iniciatīvas, kas noveda pie Marakešas līguma noslēgšanas. Kāpēc konvencija? Tāpēc, ka tur tiek fiksētas pamatiesības personām ar invaliditāti, um, atkarībā no sociālā modeļa vai arī invaliditātes veida. Un ir runa par sociāli konstruētām barjerām, kas izriet no invaliditātes un virzot priekšlikumu. Uh, iesaistītie nonāca pie secinājuma, ka tiešām intelektuālās aiz, vai autortiesības eh, tiešām varētu radīt tādu barjeru cilvēkiem ar invaliditāti, un tāpēc ir nepieciešams visiem iesaistītajiem un dalībvalstīm spērt soļus, lai šīs eh, barjeras likvidētu. Tātad mēs konstatējam vēsturisko kontekstu, arī institīvas, kas noveda pie Marikešas līguma, un pats galvenais eh, ir arī tas, ka mēs norādām uz ANO um, organizāciju struktūrvienību darbu, kas norādīja uz pretrunu. No vienas puses um, ir jautājums par intelektuālo īpašumu tiesību aspekta, kas, kas figurē aizvien biežāk starptautiskos līgumos, eh, piemēram, trips līgums par intelektuālu aizsardzību, kas mm, tas ir noslēgts 94. gadā. Eh, tad mm, šis tripsnolīgums ir eh, centrālais teksts, kas ir radījis starptautisku sistēmu intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Un um, šis aizsardzības līmenis uh, ir tik ļoti augsts, uh, ka uh, iniciatori šiem nolīgumam bija attīstītās valstis, un jaunatīstības valstīm bija ļoti grūti īstenot šīs prasības, vienlaicīgi arī aizsargājot cilvēktiesības. Un tiek arī lēsts, ka viens procents no pieejamām uh, grāmatām akliem cilvēkiem un redzīgiem ir pieejams lasīšanai jaunatīstības valstīs, un 5% ir attīstītās valstīs kamēr jaunatīstības valstī tikai 1%. Un uh, uz šiem cipriem norāda arī ANO struktūras, un tas atkal pasvītro šo nesaskaņu starp no vienas puses intelektuālā īpašuma aizsardzību un no otras puses cilvēktiesību aizsardzību. Šeit invaliditātes tiesības ir centrālajā vietā. Un atkal šī pretruna starp intelektuālo un invaliditātes tiesībām. Tas ir tāds uh, konteksts, uh, un uh, šī pretruna ir saskatāma un saistāma dažādās likumdošanas plāksnēs, kas regulē personu ar invaliditāti tiesības. Rapporteur, particularly around this right to culture, right. Apvienotās nācijas ir sniegušas analītisku materiālu attiecībā uz to, nu, kā tāda personas ar invaliditāti var plūgt zinātnes um, Um, izpēc tātad materiāla augļus. Tas ir um, iekļauts arī tātad um, um, inovācijas komenta tekstā. Tiesības uz uh, līdzlību kultūras zīmē un CPD 3. pāntā paredzētais, ka dalību valstīm jānovērš jebkuras diskriminējošas barjeras, kuras intelektuālās īpašuma tiesības uh, varētu um, izraisīt um, Um, tātad atbilstoši 30. pantam personām ar invaliditāti um, tiesībām iepazīties ar um, rakstisku materiālu. Nu, ko tad šī struktūra piemin? Jo īpaši to, kā piekļuvē kultūrai un kultūras materiāliem pieprasa pieejamības dimensijas nodrošināšanu. Proti šim materiālam jābūt pieejamā formātā. Nav jēgas noteikt šādas tiesības, ja personām ar invaliditāti šis materiāls nav pieejams tādēļ, ka nav nu, sarūpēts adekvāts formāts. Un līdz ar to šī piemības dimensija, ko mēs izceļam šajā ziņojuma daļā, iegūt tādu prominentāku uzmanību un eh, runājot par saiknes starp intelektuālajām īpašām tiesībām un invalīdu tiesībām. Sākotnēji tika pieņemta tāda minimālistiskā pieeja intelektuālajām īpašām tiesībām, vai šāda retorika, šāds uh, Un šāds uzstādījums varētu sniegt arī attiecīgu stimulu sociālajām kustībām un attīstības valstīm, lai uh, eh, bipolu kultūra tiktu mainīta. Sākotnēji um, uzsvars tika likts uz obligātām īpašām tiesībām ar ļoti nelieliem izņēmumiem, fakultīviem izņēmumiem, uh, kas netika pat uzlikt kā, kā pienākums uh, eh, daļu valstīm. Tiesība aktīvisti, tāpat arī starptautisko īpašam tiesību aktīvisti veicām tādu plašu kampaņu, lai mainītu pie intelektuāliem īpašiem tiesībām. Un eh, viss šīs dažādās eh, kampaņas nodrošināja to, ka tika izveidots satvers un konteksts, kā rezultātā tika izstrādāta attiecīga priekšlikuma. Runājot par šiem priekšlikumiem, mēs tos izanalizējām un var teikt, ka sākotnēji bija četri priekšlikumi un, eh, cik nebūtu tā teikt, pārsteidzoši. Viens no Viens no būt vismazāk pievilcīgākajiem priekšlikumiem, attiec, mēs runājam par eh, personu ar invaliditāti tiesībām, bija priekšlikums, kas nāca no, no ASV. ASV nāca klajā vienā rekomendācija, respektīvi Eiropas Savienība nāca klajā tikai rekomendācija, un ASV savukārt eh, aicināja pieņemt tādu kopēju mm, pieeju, kopēju instrumentu. Un savukārt eh, pasaules organizācijas priekšlikums kur flagmaņi bija Latvijas valsts, pieprasīja obligātus izņēmumus no intelektuālajiem īpašiem tiesībām, no autoru tiesībām, lai nodrošinātu attiecīgā materiāla pieejamību adekvātā formātā. Tika izteicis aicinājums paredzēt obligātus izņēmumus personām ar invaliditāti. Nu, Tādā tik pieņems lēmums, ka nepieciešams starptautisks saistošs juridisks instruments. Nu, lūk, arī pētījām un skaidrojām, kādi ir argumenti par un pret šim pieejam. Viens no šī priekšlikuma stūrkmeņiem bija tāds, ka tika uztaustīti labumu guvēji, tātad, kas plūks visbagātīgākos augstus no šī priekšlikuma ieviešanas, un tika izcēlts tas, ka nav nepieciešams e, nodrošināt komerciālu pieejamību kā priekšnoteikumu e, šo tiesību īstenošanai. Nu, pasaules um, neredzīgo cilvēku asociācija un arī Eiropas asociācija uh, balstoties uz 9. gada pētījumu, uzsver, ka līdz eh, šīm eh, publicētā tad, tad um, izdevēji principā ignorēja nedzīvo cilvēku vajadzības, un līdz ar to šī komerces prasība tiek noraidīta. Balstoties to, ka līdz šim tas tika ignorēts, jo eh, no komerces viedokļa raugoties tika uzskatīts, ka šāds formāts nav nenesīs pēļņu. Markešs līgums tālāk. Ko tad tas paredz? Nu, kā paši redzēt, šeit Marakešas līguma pamatā mērķis bija paredzēt obligātu izņēmumu no autortiesībām dalībvalstu līmenī, kas dot iespēju pārobežu kontekstā mainīties ar tātad, tekstiem pieejamā formātā. Līdzīgi kā citi līgumi, kas tiek slēgti pasaules likvā īpašumtiesību organizācijas paspārnēm. Šis eh, līgums pirmo reizi nosaka obligātas saistošas tiesības lietotājiem iepratīm eh, obligātajām tiesību turētāju tiesībām, kas eh, figurēja kaustādiem sešiem. Un pamat, pamat doma ir tāda nodrošināt to, ka pārobežu kontekstā ir pieejams šis pieejamais formāts attiecīgām personām, un kā tas ir paredzēts Mārakešas nolīgumam. Četras saistības ir paredzētas 4. līdz 7. līguma eh, tātad pantos, tātad eh, izņēmums no ierobežojumiem pirmām kārtām, izņēmums no reproducēšanas tiesībām, tātad eh, no pieejamības, izplatīšanas pienākumu, tā tālāk, tās, viss, tās ir tātad ekskluzīvas tiesības, un tātad izņēmumi no autortiesībām, bet tāpat arī paredzētas saistības dalību valstīm novērst jau kurus eh, tehnoloģiskos šķēršus vai aizsardzības pasākums, kas neļauj personām ar invaliditāti piekļūt eh, šiem, šiem tekstiem. Tā pienākums novērst jau kādus tehniskos šķēršus, ko autortiesību turētāji varētu ieviest, eh, attiecīgi, lai, lai viņu materiāli nevarētu piekļūt personas ar invaliditāti. Lūk, tātad šeit ir fiksētas pamats saistības, kas izriet no Marakešas līguma. Un, uh, pirms pārēju pie secinājumiem. Eiropas Savienībā tika diskutēts par ratificēšanu. Priekšsētā jūs jau sacījāt sākumā, ka Amerikas līgums stājās spēkā 16. gada 30. septembrī, pēc tam, kad Kanāda kļuva par 20. valsti, kas ratificēja šo līgumu. Līdz šim tātad 26 valstis ir ratificējušas eh, Marakešas līgumu, lai gan vairāk kā 100 to ir pārakstījušas. Un, protams, eh, pārakstīšana nav tas pats, kas ratificēšana. Eiropas Savienība nav ratificējusi šo līgumu, un, kā es sacīju, Diskusijas saistās ar diviem argumentiem. Pirmkārt, grafiks, vai Eiropas Savienībai būtu jāpielāgo mūsu tautotiesību sistēmu, to īpašuma tiesību sistēmu. Mēs sakām, nē, parlaments eh, ir aicinājis vairākas eh, reizes eh, ātri ratificēt šo līgumu, neuzstādot priekšnoteikumus, proti, ka būtu jāmaina Eiropas Savienības tautotiesību sistēmu. Precedenti Eiropas Savienībā ir ar citiem līgumiem, tā kā Amerikas līgums nebūtu kāds izņēmums būtu iespējams ratificēt Marakešas līgumu nemainot autortiesību sistēmu. Ņemot vērā šīs um, principālās nostājas, Eiropas uh, parlaments uh, vērsās pie um, Eiropas Savienības tiesas, uh, lai lemtu par kompetenci. Tiesa uh, vēl turpina par to lemt, ģenerāla advokāts nāca klājā ar savu atzinumu 8. septembrī šogad. Viņš atzina, ka Eiropas Savienībā šeit piekrīt ekskluzīvā kompetence. Viņš identificēja juridisko bāzi, 19. pants, nediskriminācija un uh, starptautiskie aspekti intelektuālām īpašām tiesībām. Nākamais juridiskais pamats un šis dabūtais juridiskais pamats pat nebija pietiekams tomēr, lai atzītu, ka vai un kā Marakešas līgums uh, mainīs šo būtisko tiesību jomu. Eiropas Savienība varētu būt uh, ekskluzīvā kompetence rīkoties atbilstoši trešajam Lisabonas līguma pāntiem. Esam izstrādājuši vairākas rekomendācijas parlamentam, un sevišķi aicinām šeit parlamentu uzstāt un, un aicināt uh, pārējās Eiropas Savienības institūcijas ātri un ātri ratificēt Marakešas uh, līgumu, aicinām arī sadarboties ar starptautiskajām struktūrām, asociācijām, ar VIPO un, un citām, lai novērstu barjeras, kuras eh, varētu pastāvēt neskatoties Marrakešas līgumu. Un eh, vēl tāpat arī aicinam, aicinam komisiju piestrādāt aktīvāk pie ratifikācijas. Ja sevišķi ņemot vērā šo kā tik labvēlīgo atzinumu, ko sniedz Eiropas eh, tiesas advokāts. Protams, šis viņa atzinums nav saistošs, bet vairumā gadījumu tomēr jāsaka, ka tiesa sēko ģenerāla advokāta atzinumam. Uh, Un, kā es sacīšu, atzinums nosaka un paredz to, ka šajā jautājumā Eiropas Savienībai piekrīt ekskluzīva kompetence. Izsakām vairākas rekomendācijas dalībvalstīm arī. Aicinām, lai valsts atbalstītu komisiju un konstruktīvi sadarboties ar komisiju darbā pie diviem priekšlikumiem regulas un direktīvas projekta, ko izstrādā komisija. Šajos priekšlikumos, mēs to uzsveram šajā ziņojumā, tiek uh, ņemtas vērā, tā teikt, dosnās Marakešas līguma normas un tās tiek arī paplašināts tātad šo pievērtu raksturo kā, kā papildus izņēmumi, līdztekus Marakešas līguma, tad Eiropas Savienība grasās iet tālāk. Marakešas līgums paredz minimumu un uh, dod iespēju dalību valstīm arī iet tālāk, ja tā saskat šādu nepieciešamību. Un komisija savā priekšlikumā arī iekļauj um, arī noteiktu nu, tiesību papildus ierobežojumus, spērot tādējādi soli tālāk. Līdz ar to mēs jau aicinām, lai valstis sadarboties uh, ar komisiju un, uh, un invalīdu tiesību grupām, lai uztaustītu tās eh, baļieras, kuras vēl pastāv, ierobežojot attiecīgo personu cilvēktiesības. Tātad nākam klajā virkni rekomendāciju, un kā tad iztrūks Marakešas līgumā, un, un, un tiesībās pagaidām, kas ir tās mūsu pētījums centrālais elements, aicinām komisiju pārskatīt to, kā var sasniegt eh, praksē Marakešas līguma mēģis, un aicinām komisiju nodrošināt, eh, lai būtu apelācija, jeb sūdzību mehānismu šajos priekšlikumus lai nodrošinātu, ka dalība valsts īstenojot attiecīgo direktīvu noteiktu praktiskus mēģus un nāk klajā ar, ar plānu, ar rīcības plānu, kas paredzētu konkrētus rezultātus, lai, lai nodrošinātu to, ka mums rīcībā tiešām, tiešām taustām empiriski dati par to, ka Marakešas līgums, šis eh, Marakešas, lai teikt, brīnums eh, materializējas ne tikai uz papīra, bet arī praksē. Man nu, šķiet, ka esmu līdz ar to arī izsmējās savā rīcībā tātad, man atvēlēto laiku. Jā, un paldies, liels paldies. Un um, mēs, protams, esam interesēti personu ar invaliditāti tiesību atbalstīšanā un eh, atbalstam jūsu sacīto, ka ir jāpiestrādā pie Marakešas līguma ratifikācijas. Un tagad nonākam pie pēdējās um, prezentācijas, kam jau Pārkars kundze attiecībā uz um, Eiropas struktūru fondu izmantošanu um, inklusivitātes nodrošināšanai. Kā tiek izmantot struktūra fondi? Tad laikā no 7. līdz 16. gadam jāsaka, ka struktūra fondi nenesa vēlamos rezultātus. Un atbilstoši jaunie regulējumi tika paredzēts, ka jāparedz efektīvāk līdzekļu sadali, lai šie līdzekļi tiešām tiktu vērst uz rezultātiem, lai līdzekļi tiktu piešķirti, jo sevišķi izglītībai, inklusivitātei un 2020 ilgspējības mērķu sasniegšanai, un Šajā pētījumā runāts par to, kā tad aktīvāk uh, īstenot, uh, apgūt šos līdzekļus, lai nodrošinātu reālu inklusivitāti. Jo sevišķi par izglītību runājot, izglītība netuvu nav inklusīva. Tāpat arī konvencijā daudz runāts par to, kā nodrošināt uh, aktīvu sabiedrisko dzīvi personām ar invaliditāti lai tās eh, tiešām tiktu aktīvi un inklusīvi iekļautas sabiedrībā. Nu, tagad došu vārdu abiem runātājiem. Pārkārs kundze un, un, un, un eh, viņas kolēģi. Kam ir lūdzu jums vārds? Un es paldies. Uh, Es un mans, eh, mana kolēģi kopā prezentēsim šo priekšlikumu. Es sākušu pirmā. Paldies par iespēju iepazīstināt jūs ar mūsu ziņojumu. Kontekstam priekšvēsturē sacīšu, ka te ir runa par personām ar invaliditāti. Un tām bažām, ka ir daudz šādu personu, kas Eiropas nebūs uzturās eh, speciālās iestādēs, institūcijās. Mēs runājam par to, cik būtisku lomu struktūras un struktūra investīcija fondi varētu spēlēt, lai risinātu attiecīgo personām problēmas. Šie līdzekļi var būt īpaši svarīgi dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka tās piedāvā iespēju šīm personām izjauties no institūcijām, no, no iestādēm un, un dzīvot kopienām. Tātad jāsniedz alternatīvas, kā arī tehniskais atbalsts dalību valstīm, lai sasniegtu šos mērķus. Process, protams, ir ārkārtīgi sarežģīts, komplekss, to sauc par deinstitucionalizāciju. Un, um, ir tikuši sagatavot vairāki ziņojumi, kuri vērsta uzmanība un bažas uh, paustas par to, ka struktūra fonda nepietiekami tiek ieguldīti institucionālās aprūpas uh, problemātikām. Mūsu atzinums pamatā ir um, tāds pozitīvs, runa par sociālās iekļaušanas jautājumiem, un vienlaiks pastāv bāžas, ka ja problēmas nebūtu nav izskausas. Un ziņojumā arī izcēlām potenciālās uh, problēmas, ar, uh, kas var nākotnē saistīties ar struktūra fondu izmantošanu, un arī skaidrojam, kādēļ ir tik svarīgi, lai nodrošinātu, ka struktūra fondi netiek izmantotām, lai uzturētu institucionālu aprūpu, tādā, lai, lai nevilši spiestu cilvēks palikt šajās iestādēs. Okay. Okay. Um, so... Ko tad nozīmē šis eh, termins, tātad eh, community living, jeb tātad eh, uzturēšanās dzīve kopienā? Ko īsti ar to domājam? Pārēj no izcēlās aprūpas, no tātad uzturēšanās kādā iestādē uz pārēju dzīvē kopienā nav vien jautājums par to, ka tiek nomainīta vide, tātad nomainīta dzīves apstākļi. Tas nav galvenais. Galvenais ir tas, lai nodrošinātu, ka cilvēki pastāvīgi saņem atbalstu un pakalpojumus, dzīvojot tātad kopienā, piedaloties eh, sabiedriskā darbā, iet uz darbu, piedaloties izglītības pasākumus, un eh, tātad eh, tas ir tas, ko mēs saprotam ar sociālo iekļaušanu, inklusivitāti. Tas ir izcēlts arī Eiropas Savienības pamatiesību hartā, 19. pāntā, kur runa par uh, personu ar invaliditāti tiesībām. Tur uzsvērts, ka šīm personām jānodrošina tiesības eh, dzīvot neatkarīgi un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Nu, un eh, šai sakarā mūsu pētījuma mērķis ir izcelt eh, to, kā potenciāli varētu labāk izmantot struktūra investīciju fondus, lai atbalstītu šīs deinstitucionalizācijas reformas. Lai visām attiecīgām personām būtu iespēja dzīvot kopienā, dzīvot sabiedrisku dzīvi tā vietā, lai uzturētos speciālās iestādēs un institūcijās, kā tas bieži vien ir tagad. Tātad uh, izceļam to, kādā veidā varētu struktūra fondus izmantot. Un ja sevišķi izceļam to, ka struktūra fondus nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot, lai atbalstītu šo ticību iestādēs un institūcijās. Kāds uh, tad ir pamats mūsu bažām? Ja, joprojām Eiropas Savienībā ir ievērojams skaits eh, personu ar invaliditāti, kas eh, pastāvīgi uzturās eh, aprūpas iestādēs. Ir dzirdēts par to, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas šajās, šajās iestādēs. Aizpildniecības sistēma daudzās valstīs, kas pamatā atņem tiesības šīm personām veikt pastāvīgus, pieņemt pastāvīgus lēmumus. Un tas ir institucionalizācijas viens no smagākajiem aspektiem, jo pārkārtīgi bieži šīs personas, kas nonāk šajās iestādēs, ja viņiem tiek uh, liekta uh, rīcības spēja, un, uh, attiecīgi, viņu aizbildņi ir tiesīgi lēmt par to, kur viņiem uzturēties, kur viņiem dzīvot, un visbiežāk ir pieņems lēmums, ka, protams, vienmēr labāk un ērtāk uzturēties speciālajās aprūpas iestādēs. Un nu, šāds uzstādījums, šāds bildniecība un rīcības spējas atņemšana ir pretēji šiem mēķiem, kas ir uzlikts un, un, un ko sev izvirzījušas dalībvalsts un Eiropas saimnību kopumā, proti nodrošināt, ka visām personām ir iespēja dzīvot uh, nu, kopienā dzīvot sabiedrisku dzīvi. Šā problēmai netiek pievērsta pietiekam, pietiekam liela uzmanība. Gan uh, savienības, gan darbās līmenī ir pārliek maz informācijas par situāciju, kur atrodas personas ar invaliditāti. Šie attiecīgā dienas un pakalpojumi nav pietiekami attīstīti, un tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas struktūra fondi tiktu izmantot šīs problemātikas risināšanai un palīdzot dalību valstīm izstrādāt attiecīgas alternatīvas. Mm, Un, nu. mēs konstatējam, ka neskatoties uz to, kā dalībās ir pārakstījušās zem šīm saistībām, tad nodrošināt pārēju dzīvi kopienā sabiedrībā, nu, šis process tomēr ir ārkārtīgi, ārkārtīgi gauss. Un, um, mums komiteja to ir izcēlis vairāk kārt. Un šajā ziņojumā runājam par to, kāda tad varētu būt um, tā balss loma, kā uzlabot um, to, kā dalība valsts pilda konvencijas uzliktās saistības. Esam izanalizējuši vairākus ziņojumus, ko ir sagatavojuši Savienības dalība valsts, un redzam, ka mm, komiteja ir izcēlusi to, ka ir būtisks pamats bažām uh, tās trīs jomās. Pirmkārt, um, personu skaits, kas uzturās uh, specializētās aprūpas iestādēs, uh, šķiet ir pieaudzis pēdējā laikā, un tas ir vērojams visā Eiropas Savienībā tā nav, teiksim, centrālās vai austrumēropas valstu problēma, bet tā, uh, tas, šis pats uh, fenomens ir vērojams arī citās Eiropas Savienības laika valstīs. Mēs redzam, ka visur Eiropas Savienībā pieaug uh, speci speciālajās aprūpas iestādēs tātad mītošo cilvēku skaits. Nākamā problēma - sabiedrisko pakalpojumu kopienam, valstievu pakalpojumu pieejamības trūkums. Šis process dalība valstīs ir šim ārkārtīgi gaus. Tātad, eh, kā nodrošināt, lai personas eh, izrotos no šo iestāžu valgiem un nu, dzīvotu pastāvīgi dzīves sabiedrībā. Lai valstis eh, norāda, ka šie pakalpojumi ir, bet, diemžēl, tie nav adekvāti, nav, nav pietiekami, nav um, tātad, gan pieejami. Šito pabeigšu. Funds, I mean, why? Runājot par struktūru fondiem, kāpēc tas ir tik svarīgi? Struktūra fonda dod daļu valstīm iespēju nodrošināt šo svarīgo pārēju, tātad pārēju no šīm te vecajām uh, sistēmām pieejām, kur centrā ir šīs aprūpas institūcijas, un to vietā izstrādāt alternatīvas uh, pieejas, tāda sociālā um, inklusivitāte, iekļaušana, dzīve kopienā. Pagātnē bieži esam saskārušies ar to, ka Eiropas struktūra fonda diemžēl tiek izmantot tam, lai investē, tātad investētu tieši šajā institucionālajā aprūpē. Līdzekļi piešķirti ēku remontam un arī šo um, iestāžu kapacitātes stāšanai. Tieši cik uh, līdzekļu iztērēt šiem nolūkiem, to ir grūti konstatēt, bet, uh, bet ja balstāmies uz pilsonisko uh, organizāciju sniegtiem datiem, tad, piemēram, Bulgārijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā, vismaz 150 miljoni eiro ir iztērēti lūk, investīcijām, institucionālajām aprūpē. Un te nav runa tikai par uh, eksploatācijas, teiksim, izmaksām, par remontu izmaksām vai ko, bet tiešām par uh, ļoti bieži šī nauda ir liekta, teiksim, no alternatīvu izstrādēm. Vēl viena problēma tāda, ka atsevišķi, varbūt pakalpojumā dienas tikā sekmē dzīvošana kopienā, bet de facto uh, atbalsts tiek sniegts eh, pakalpojumiem, kas eh, atveskoja ūdeni uz institucionalizācijas eh, dzirdamam, parasti tādus striktus režīmus, un, nu, reāli liedz iespēju šīm personām, kas uzturās institūcijās, aktīvi kontaktēties ar ārpasauli un gūt iespēju piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē. Un, tā kā tās reizēm tiek devēts par mini institūcijām. Un tas nebūtu nav tas eh, mērķis, kuram būtu jāizmanto Eiropas Savienības struktūra fondi. Un vēlreiz. Arī to ir norādījusi komiteja, kas um, aizstāv cilvēku ar invaliditāti tiesības. Daudzās valstīs, uh, kā atzīmē komiteja, dalība valstis uh, turpina ieguldīt institucionālajā aprūpē. Un uh, tas nav tikai jautājums par um, centrālās un uh, austrumēropas valstīm, bet gan uh, ir vērojams daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un viena problēma, ko atzīmējusi komiteja, ir tas, ka Eiropas struktūra fondi tiek izmantoti, lai uzturētu institucionālo aprūpi. Tas notiek daudzās valstīs, un to mēs esam atzīmējuši kā īpaši uztraucošu situāciju Eiropas Savienībā, uzsverot, ka Eiropas uh, Savienībai vajadzētu risināt šo problēmu un atbalstīt deinstitucionalizēto aprūpi. Raugoties uz uh, šī brīža plānošanas periodu, ir svarīgi nodrošināt, ka Pagātnē struktūra fondi tika ieguldīti institucionalizētās aprūpes attīstībā. Mēs uzskatām, ka šī tendence ir jāpārtrauc, un ja mēs raugām uz operatīvajām programmām vairākās dalību valstīs, kuras, un salīdzinot šīs dalību valstis to struktūra fondu izmantošanas modeļos, mēs konstatējam, ka uh, Problēma ir e, tajā, ka pastāv redzējuma trūkums par mm, šo cilvēku integrēšanu sabiedrībā. Ļoti bieži operatīvās programmas cilvēkus ar invaliditāti nemaz neņem vērā. Un raugoties uz uh, plānotajiem pasākumiem, izskatās, ka turpinās plāni veikt investīcijas institucionālajā aprūpē, un papildus tam nav arī skaidrs, kādi sabiedriskie pakalpojumi tiks sniegti, lai veicinātu integrāciju. Vēl viena problēma ir tāda, ka ir ārkārtīgi maz informācijas par cilvēku ar invaliditāti situāciju attiecīgās valstīs, un tas ir īpaši uztraucoši, jo tad, ja netiek veikta problēma analīze, netiek uh, analizēts institūciju skaits, ir trūkumi sabiedriskajos pakalpojumos, tad ir ārkārtīgi grūti šīs problēmas risināt. Un tāpēc um, šī, šie fakti ir tik daļrunīgi. Ir izskanējis ierosinājums dalību valstīm ieguldīt uh, sabiedriskajos pakalpojumus, uh, nevis institucionālajā aprūpē. Lūk, tas bija kopsavilkums par mūsu būtiskākajām bažām. Tagad es došu vārdu savai kolēģei. Lielas paldies, Kamila. Es vienkārši turpināšu. Ziņojumā ir uzsvērts, cik svarīga šajā procesā ir pilsoniskā sabiedrība struktūra fondu apguvē, un līdz šim komisija ir brīdināta par struktūru fondu neliederīgu izmantošanu, un šajā procesā lielu lomu ir spēlējusi sabiedri, pilsoniskā sabiedrība. Kopš 2014. Eh, gada mēs priecājamies, ka pastāv Eiropas eh, kodeks partnerībai, un tas saka, ka, civilā, ka pilsoniskā sabiedrība ir cieši jāiesaista struktūra fondu izmantošanas uzraudzībā. Mm ziņojumā mēs norādam, kādas problēmas šeit ir vērojamas. Viena no tām ir tāda, ka nevienā dalībvalstī nav paredzēta tehniskā palīdzība, kas būtu paredzēta pilsoniskās sabiedrības uh, spēju vairošanai uzraudzīt uh, struktūra fondu izmantojumu. Un, um, nav arī atbalsta šīm aktivitātēm, tāpēc dalībvalstīm ir jādomā, par to, kā pilsoniskajai sabiedrībai dot līdzekļus uh, šī uzdevuma veikšanai. Mēs uzskatām, ka dalībvalstīs ir nepieciešama arī labāka sūdzību pāraudzības sistēma, lai saprastu, kas uh, pēc sūdzības uh, iesniegšanas notiek, kas tiek darīts. Un, ja šādas sistēmas nav, tā kā šādas sistēmas nav, mēs esam uzsākuši kampaņu par to, vai Eiropas uh, Savienības līdzekļi tiek izmantoti liederīgi. Slovākijā mēs veicām pētījumu un, kā jau norādīja kolēģi un komitejas priekšstādātāji, komit, lūgumrakstu komiteja nesen viet, viesojās Slovākijā faktu izpētes vizītē, bet Slovākija nav vienīgā valsts, kur pastāv šādas problēmas. Tomēr tās ļoti labi ir, ilustrē problēmas, kādas ir valstīs, kuras saņem struktūra fondu līdzekļus. Daudzi cilvēki tur um, tiek aprūpēti institucionāli, tas ir dominējošais aprūpes modelis. Un, Mēs uh, esam informēti par to, ka šajās institūcijās ir vismaz 40 tūkstoši vietu un vairāk nekā 4 tūkstoši bērnu ir institucionālajā aprūpē. Nākamajā plānošanas periodā par nelaimi ir plānots uh, izveidot uh, jaunas 5000 vietas institucionālajā aprūpē. Tas notiek pateicoties struktūra fondiem, un tas uh, tiešām ir ļoti negatīvi Slovākijā joprojām pastāv bažas arī par šī brīža plānošanas periodu, un tas ir saistīts ar eh, politiskās gribas trūkumu, ar to, ka reģionālās struktūras neuzņemas atbildību un neiesaistās procesā, tāpēc eh, turpinās institucionalizācijas projekti struktūra fondu izmantošanai. Un Un tas parādījās faktu izpētes misijā Slovākijā, kuru rīkoja lūguma raksta komiteja. NVO būtībā ir mūsu partneri un universitātēm būtu jālīdzfinansē nacionālajie deinstitucionalizācijas projekti. Un Slovākijā, atš, tāpat kā daudzās citās uh, valstīs, uh, pakalpojumu finansēšanas veids būtībā atbalsta institucionālo aprūpi. Viena lieta ir, ja šis finansējums nāk no centralizētās, eh, no valdības centralizētā budžeta, bet eh, tad, ja cilvēkiem nav iespēju atgriezties eh, sabiedrībā, saņemt sabiedriskos pakalpojumus, tā ir liela problēma Noslēgumā gribēju teikt, ka mēs esam sagatavojuši vairākas rekomendācijas ES un dalību valstīm. Viena no svarīgākajām rekomendācijām ir datu kvalitātes uzlabošana. Kopš 2007. gada nav sagatavots visaptverošs ziņojums par cilvēku skaitu, kas ir institucionalizētajā aprūpē. Un Eiropā mēs kā pieņēmumu šobrīd izmantojam skaitli 1,2 miljonu cilvēku, kas um, ir šādā aprūpē, bet ir jādomā arī par to, cik uh, lielā mērā struktūra fondi tiek izmantota institucionālās aprūpes uh, attīstīšanai. Kā jau teicu, te ir nepieciešama labāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un um, rīcības kodeksa īstenošana. Uh, Eiropas eh, komisijai vajadzētu sagatavot detalizētākas vadlīnijas par to, kā labāk īstenot uh, rīcības kodeksu. Un ir arī vairākas uh, rekomendācijas dalība valstīm. Pirmā no tām, kā jau norādīja kom, Kamila, ir uh, detalizēta stratēģijas izveide pārējai no institucionalizētās aprūpes uz integrēšanu sabiedrībā. Otrakārt ir nepieciešama labāka uh, integrāciju starp pasākumiem, ko atbalsta Eiropas sociālais fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds. Un ir jānodrošina, ka tiek uh, veidot, piemēram, mājokļi tajās uh, pašvaldībās, uz kurām cilvēki pārceļas pēc aiziešanas no institucionālās aprūpes, un to varētu palīdzēt finansēt Eiropas sociālais fonds. Trešā rekomendācija ir tāda, ka visām uh, Eiropas sociālā fonda atbalstītajām aktivitātēm būtu patiešām jāatbalsta sociālā integrācija un nevajadzētu finansēt um, institucionalizētās aprūpes ēkas. Ir jāpievērš uzmanība tam, kā cilvēki dzīvo, kā viņi, kāda ir viņa dzīves kvalitāte, kāda ir sociālā integrācija un iesaistīšanās sabiedrībām. Un visbeidzot, uh, Šajā darbā ir jāiesaista jomas eksperti, jāļauj cilvēkiem pašiem izlemt, kādus pakalpojumus attīstīt un kādu atbalstu tiem nodrošināt. Lūk, tas arī viss no mūsu puses, un ja jums ir kādi jautājumi, tad tie ir laipni gaidīti. Paldies! Muchas, muchas gracias. Liels paldies! Jā, jāteic, ka mēs esam nedaudz uh, iekavējuši mums atvēlēto laiku, bet uh, mēs saņēmām ļoti interesantu informāciju no runātājiem, tajā skaitā no uh, komitejas uh, par um, komitejas cilvēkiem ar invaliditāti, dzirdējām par Mārakešas līgumu, dzirdējām informāciju par uh, konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un um, tās īstenošanu. Tāpēc vēlreiz liels paldies visiem referentiem. Tagad es gribēš, gribētu dot vārdu savai kolēģai Soledadai Kabesonai Ruisai, kura vadīs otro paneļu diskusiju. Jā, labrīt, kā jau jūs tikko dzirdējāt, mēs esam nedaudz uh, iekavējušies. Ir jāskata arī dažas petīcijas, kas uh, saistītas ar invalīdu tiesībām, bet uh, es gribētu tagad uh, teikt dažas ievadvārdus šajā otrajā paneļa diskusijā. Kā jau jūs zināt, uh, šeit uzklausīsim vairākus uh, pārstāvjus uh, Eiropa, no Eiropas satvara uh, kas gādā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Eiropā. Pirmkārt, došu vārdu Eiropas tiesības sarga institūcijas pārstāvēja Elpitai Apostolīdu. Liels paldies par to, ka esat mani uzaicinājuši uz šo semināru par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Gribēju jums sniegt aktuālo informāciju par ombuda darbu. Daudz, kas no tā jau tika atspoguļots ziņojumos, kurus tikko dzirdējām. Mūsu tiesību sarga uzdevums ir aizsargāt uh, cilvēku ar invaliditāti tiesības, uh, skatot uh, sūdzības, kas um, ir saistītas ar administrāciju. Ikvienam pilsonim un es pastāvīgajiem iedzīvotājiem biznesa asociācijai vai citai struktūrai reģistrēta mītne Eiropas Savienībā ir tiesības iesniegt sūdzību. Un personai nemaz nav jābūt tieši skārtai. Uh, nepareizas administrācijas, um, tieši nepareizas administrācijas sakām, lai tiktu nodrošināti juridiskie standarti. Sūdzības, kuras mēs skatām, aptver ļoti plašas uh, jomas, piemēram, institucionālo, institucionālās informācijas aktualitāti, uh, zīmju valodas izmantošanu, apdrošināšanas prasības. Un, eh, piemēram, mēs varam teikt, ka Eiropas eh, personāla izvēles birojas eh, ļoti bieži pauz bažas par kandidātiem ar dzirdes traucējumiem, kuri ir sūdzējušies par to, ka viņiem ir nepieciešams papildus laiks uh, datora balstītajā uzņemšanas tekstā un testā. Mēs uh, konstatējām, ka dažas valstis dod eh, kandidātiem papildus laiku, ja tiem ir dzirdes traucējumi un ja tie kārto šādus tekstus, bet eh, tāpēc mēs eh, nācām klajā ar ierosinājumu, ka šāds laiks ir jāpiešķir, tad, ja tas tiek pieprasīts rakstisku testu gadījumā. ANO komiteja uzsver, ka es vajadzētu kalpot kā modelim nodarbinot personas ar invaliditāti Eiropas Savienības institūcijās. Un uh, par spīti labai pieredzēji, risinot šīs problēmas, mēs uh, varam atzīmēt, ka šāds sūdzību skaits ir pietiekami augsts. Papildus tam tiesības sargs ir lēmis pēc, uh, pašas, uh, pēc paša iniciatīvas risināt uh, Eiropas Savienības institūcijās konstatētos trūkumus. Tie, šie novērojumi ir ārkārtīgi būtiski virzot mūsu darbu. Un viena no ombuda strateģiskajiem pētījumiem aptvēra investīciju fondu struktūru, fundamentālās tiesības politikā, uh, un tam līdzīgi. Rezultātā mēs sagatavojām astoņas vadlīnijas, astoņas rekomendācijas Eiropas komisijai, Eiropas līdzekļu izmantojumu uzlabošanai. Mēs uh, uzsākām arī kampaņu ES līdzekļi jūsu tiesībām. 2016. gada maijā pēc uh, komitejas secinājumiem un attiecīgo uh, sūdzību izskatīšanas mēs uzsākām jaunu pētījumu par attieksmi pret eh, cilvēkiem ar invaliditāti, vērtējot vai komisijas um, darbības um, atbilst konvencijai. medicīniskie lēmumus par medicīnas izdevumu pilnu atmaksu. Te ir jāizpilda vairāki kritēriji, un vēstulē komisijas eh, prezidentam mēs uzsveram, ka tas neatbilst eh, CRBD piedāvātajiem sociālajiem modelim, judikatūrai un personāla regulē. Šī koncepcija par uh, slimība un invaliditāte nevar tikt traktēta kā līdzvērtīga, un tiesa jau ir uzsvērusi, ka abas šīs koncepcijas ir atšķirīgas. Īsāks uh, mūža gājums uh, netiek uh, pielāgots uh, šo personu situācijai, un tas negatīvi ietekmē viņu sagaidāmo mūža ilgumu. Un tomēr Tas rada arī augstas eh, medicīniskās eh, ārstēšanas un aprīkojuma izmaksas, kas eh, kavē personu iesaistīšanos sabiedrībā līdzvērtīgi cilvēkiem bez invaliditātes. Tāpēc tiesības sargs komisijai jautāja, vai tā ir gatava ieviest atsevišķas normas medicīnas izdevuma atlīdzināšanai cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs nesen saņēmām komisijas atbildi un šobrīd to pētam. Un šīs um, šī jautājuma kontekstā mēs eh, saņēmām atbildi arī no Eiropas parlamenta invaliditātes atbalsta grupas, kas arī sniedza savu vērtējumu par situāciju. Vēl viena joma, kurā mēs eh, šobrīd eh, koncentrējamies savā strateģiskajā darbā, ir institūciju mājaslapu pieejamība. Kā jau vairumā institūcija, arī komisija mēs esam iesnieguši vēstuli par eh, pieejamības rīkiem, kurā uzsveram problēmas, piemēram, pieejamības izvērtēšanu, informācijas pieejamību zīmju valodā, braila rakstā un eh, citos eh, tehniskos risinājumos. Un savā atbildē komisija norāda, ka informācijas sniegšana zīmju valodā un viegli salasāmā formātā uh, pašlaik nav pieejama, bet uh, mērķis ir izvirzīts. Un tas uh, ir atkarīgs arī no komisijas rīcībā esošajiem resursiem. Komisijas uh, vietņu pieejamība tiek vērtēta vai nu pēc pieprasījuma, vai veicot aktualizāciju. Un savā atbildē komisija norāda, ka tā, norā, ka tā piedāvā arī apmācību kursus visam personālam. Uh, Šobrīd mēs domājam par nākamajiem soļiem, ko ombuds eh, šajā jomā varētu spērt, un eh, secīgi ņemsim vērā arī nesen notikušo attīstību. Tajā skaitā nesen pieņemto direktīvu par publiskā sektora vietņu pieejamību. Protams, ka tas neatiecās uz eh, Eiropas institūcijām. Uh, to vietnēm un aplikācijām, jo tiek eh, norādīts, ka institūcijas tiek aicināts nodrošināt atbilstību direktīvai. Tāpēc ir svarīgi izvērtēt, kā institūcijas nākotnē to darīs. Kas attiecas uz mūsu pašu mājaslapu, mēs jau labu laiku esam uh, uzsākuši, pirms laba laika esam uzsākuši procesu, lai padarītu to lietotājiem draudzīgāku, aprakstot eh, mūsu darbu, to, kā iesniegt eh, sūdzības. Tas viss ir mājaslapā pieejams un eh, lasāms 24 valodās. Šobrīd mēs esam ārējiem pakalpojumu sniedzējiem pasūtījuši novērtējumu par ombuda mājaslapas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Un visbeidzot, uh, kā uzraudzības struktūras locekli mēs turpināsim skatīt sūdzības, kas saistīts ar invaliditāti, uzdodot jautājumus pēc tiesību sarga paša iniciatīvas un veicinot informētību par konvenciju. Mēs ļoti labprāt dalītos savā pieredzē un saņemtu arī pienesumu mūsu darbā, kas tiešām uzlabot šo cilvēku situāciju, kāds ir mūsu mērķis. Paldies! Liels paldies! Un tālāk. Mums nākamā runātāja ir Mārta Stīkings no Eiropas fundamentālo tiesību aģentūras. Paldies, Rojas kundze, un paldies par iespēju izteikties šajā sanāksmē. Vispirms es gribētu pateikties komitejai par to, ka šāda veida pasākumi ir sistematizēti, ka sistemātiskā veidā tiek runāts par problēmām, kas skara personas ar invaliditāti. Šādas sarunas ir ļoti svarīgas. Tas arī pievērš cilvēku uzmanību uz to, kādas problēmas ir personām ar invaliditāti un kas būtu jādara, lai šīs eh, vis, lai šīs tiesības tiktu aizsargāts arī konvencijas eh, skatījumā. Un ļoti svarīgi runāt arī par dažādiem notikumiem un kā arī izmantot mūsu datus, kas ļauj analizēt situāciju. Un šī dienas sanāksme skaidri norāda uz svarīgo lomu divējādi aspektā, ko varētu spēlēt lūgumrakstu um, komiteja tieši aizsargājot personas ar invaliditāti. Protams, šeit mēs nedrīkstam aizmirst arī par citām iestādēm un organizācijām, kas um, arī var veikt šo pašu funkciju. Tātad komitejas loma ir divējāda. Vispirms individuālu lūgumrakstu un sūdzību izskatīšana, kas ir ļoti svarīgs uzdevums, tas dod arī lielāku skaidrību. Uh, tam, kādas tiesības vispār eksistē konvencijas ietvarā un arī saskaņā ar citiem juridiskiem aktiem. Un otra komitejas loma ir tāda reakciju uz struktūrālām problēmām. E, tas ir tāds darbs, kas iziet ārpus individuālu lūgumrakstu izskatīšanai, jo ir iespējams arī runāt par horizontāliem jautājiem, tādiem caurvijošiem aspektiem, kas ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt attiecīgo tiesību īstenošanu. Abiem šiem elementiem ir ļoti svarīga loma, un mērķis ir viens - nodrošināt aizsardzību arī strādāt ar lūgumrakstu izskatīšanas mehānismu, strādājot ar konvenciju un arī plašākā ziņā e, īstenojot Eiropas Savienības likumdošanu. Pamatiesību aģentūrai nav tāds uzdevums izskatīt individuālus sūdzības un tāda funkcija, kā rīkoties ar personu sūdzībām, to pieņemšana nav vispār paredzēta. Tomēr mēs saprotam, ka darbam šajā jomā ir jābūt pēc iespējas efektīvākam. Un ir jāizmanto arī esošie dati, ekspertu zināšanas, pierādījumi, dažādi fakti, kā arī rekomendācijas. Un ir attiecīgi arī jārēģē uz šādiem faktiem vislabākajā veidā, ņemot vērā, ka situācija vispirms ir jāizprot. Un um, pamatiecību aģentūra ir izcelības uh, centrs šai ziņā. Mēs varam dot arī savu informāciju, savu ieguldījumu lūgumrakstu komitejas darbā un arī skatot plašāk um, sūdzību, mm, sūdzības. Tad uh, vispirms um, mūsu ieguldījums ir saistīts ar datu vākšanu, ar plašiem pētījumiem, faktiem un arī attiecīgo analīzi par to, kā šī konvencija tiek um, arī realizēta Eiropas Savienībā. Mums ir dažādi ziņojumi par politisko iesaisti, par vardarbību pret bērniem ar invaliditāti, par brīvprātīgu, nebrīvprātīgu ārstēšanu. Nu, šeit mēs varam savā darbā identificēt īstenošanas mm, tādas plaisas kas eksistē starp standartu, kas notiek likumdošanā un praktisko īstenošanu uz vietām. Līdztekus šiem tematiskajiem pētījumiem mēs arī veicam plašu darbu, lai identificētu laika gaitā panākto progresu, konstatējot, kādas ir tendences sakarā ar konvencijas īstenošanu. Un mēs esam jau īpaši strādājuši tieši pie šī pēdējā uzdevuma pēdējos gados. Mums ir īpaša sadaļa mūsu gada ziņojumā, kur mēs analizējam CRPD konvencijas īstenošanu Eiropas Savienībā. Un uh, arī otra tāda sadaļa jau arī gada ziņojumā tiks publicēta nākamā gadā. Un šajā sadaļā mēs eh, nosakam galvenās jomas, kas eksistē un saistāmas ar konvenciju tieši likumdošanas eh, kontekstā, un mēs arī analizējam diskrimināciju pēc invaliditātes eh, iezīmes kā, kā tas ietekmē kaut kādas citas aktivitātes, kur cilvēki tiek diskriminēti, varbūt pēc citām iezīmēm, ne invaliditāti, un tāpēc mēs plašāk arī analizējam šos ierobežojumus. Un um, mūsu darbā mēs uh, arī analizējam to, kā dalībvalstis īsteno savas saistības struktūra fonda regulējumu jaunā ietvara. Uh, Piemēram, mēs izskatījām eh, kā tiek īstenota šī uzraudzības komiteja, kas tiek prasīta struktūra fonda regulējuma kontekstā, kā tā darbojas, un mēs arī to turpināsim analizēt turpmākajos gados, jo ir nepieciešama analēze par visu programmēšanas periodu. Otrkārt, ko, kā mēs varētu atbalstīt lūgumrakstu komiteju? Mēs varētu palīdzēt, attīstīt un izstrādāt pamatiesību indikators. Droši vien jūs zināsiet, ka mums šādi indikatori, ja vien par visām 28 dalībvalstīm, tas ir saistībā ar 29. konvencijas pāntu. Un tad mēs esam arī izstrādājuši arī konvencijas 19. panta indikators, un par to mēs dzirdējām. Uh, diezgan plašu stāstījumu šorīt no rīta, un mēs gribam, lai visas 28 dalība valstis īstenotu šos indikātors, un mēs pašlaik strādājam tālāk pie mm, šī darba. Un mm, visi šie rādītāji vai indikātori, eh, kurus mēs esam izstrādājuši, tie tiešām ļoti cieši saistīti ar šo tematiku, par ko mēs rakstam arī savā ziņojumā. Uh, Eh, piemēram, tādas lietas kā piekļuva atbalsta pasākumiem mums ir tāds rādītājs vai nacionālā likumdošanā ir šādas tiesības mm, piekļūt atbalsta pakalpojumiem vai ir tiesības uz personālo asistentu. Mēs skatāmies, vai eh, attiecīgi tiek piešķirts budžets, lai finansētu šādas atbalsta pasākums un kā tas mm, budžets mainās eh, laika gaitā. Un tad mēs arī analizējam, kā katrā dalība valstī praktiski tiek izmantot šie atbalsta pasākumi. Bet tad mums eh, ļoti bieži ir jākonstatē kāds nopietnas šķērslis, par ko mēs arī runājam. Šis šķērslis ir datu trūkums, kas ļautu mums īstenot uh, E, indikātoru un norādes, lai tas būtu viengabalaini un saprātīgi, loģiski visā Eiropas Savienībā. E, tālāk, e, kā mēs varētu arī palīdzēt veicinot sūdzību mehānismu atpazīstamību. Viens veids, kā mēs to varētu veicināt, mēs varētu strādāt pie skaidrības tāda rīka, kas arī ir tieši saistē izmantojums Tas ir tāds eh, instruments vai rīks, kas ļauj iedzīvotājiem un citiem identificēt um, attiecīgi šo sūdzību iesniegšanas mehānismus, kas ir saistīti ar uh, attiecīgo problēmu. Uh, šobrīd uh, šis mehānisms attiecas uz 15 dalībvalstīm, te ir, caur to ir iespējams identificēt dažādas organizācijas, arī ombuda apakšstruktūras, un caur šo rīku ir iespējams arī rast atbildus jautājumu, kur, kurā institūcijā būtu jāiesniedz sūdzība. Uh, Un mēs esam konstatējuši, ka ļoti bieži cilvēki nesaprot, kurā institūcijā būtu jāiesniedz kāds jautājums vai kāds iebildums sūdzību. Un mēs arī turpmāk domājam strādāt divās jomās. Mūsu mm, pamatiesību aģentūra not, arī noteikti strādās pie atzinumiem, kas tika mums izklāstīti šorīt no rīta. Mm Vispirms šis, šī diskusija par Eiropas Savienības ietvaru. Un e, Eiropas e, parlaments ir arī lūdzis secinājums par 33. pantu otro punktu konvencijā, kā tas tiek īstenots Eiropas Savienības kontekstā. Un šeit mēs esam arī konstatējuši dažādas lietas attiecībā uz operatīvo īstenošanu. Uh, Eh, mēs esam arī izstrādājuši atzinumus par to, kā esošo struktūras varētu uzlabot laika gaitā. Viens tāds elements, kad mēs analizējam konvencijas ietveru uzdevumus, eh, mēs eh, arī ar, arī esam izmantojuši CRPD komitejas secinājumus, kādā veidā strādā ar lūgumrakstiem pretencija, un mēs esam arī analizējuši ziņojums un ziņojumu sistēmu. Ļoti daudz šos uzdevumus veic arī konvencijas ietvers, bet eh, mums ir eh, arī doma strādāt pie likumdošanas aktiem, tādiem, kas dotu šim monitoringu ietveram tādu juridisko pamatu, lai varētu um, arī attiecīgi izanalizēt visu likumdošanas um, kopumu, to, cik tas ir būtisks un cik visaptveroši un atbilst cilvēkiem interesēm ar cilvēku invaliditāti interesēm. Un esam gatavi arī strādāt ar juridisko atzinumu uh, pieprasīšanu aizvien biežāk. Eh, tālāk pēdējais jautājums. Eh, šī neatkarīgās dzīvošanas dzīves iespējas nodrošināšana arī pārējai no institucionāla dzīv... uzturēšanās uz neatkarīgu Un mēs esam izanalizējuši piecas dalību valsts. Viena no valstīm ir Slovākija, un esam arī faktu izpētes misijā eh, piedalījušies. Esam ļoti eh, apmierināti, ka šī misija ir veikta kopā ar šo komiteju. Informācija, ko mēs iegūstam no Bulgārijas, Somijas, Itālijas un Slovākijas. Tas arī palīdzēs noteikt barjeras, kāds eksistē deinstitucionalizācijas procesā, jo īpaši barjeras lokālā līmenī, un mēs ļoti ceram, ka šī iegūtā informācija tā atbalstīs arī iepriekšējo pētījumu konstatējumus, un tas palīdzēs gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm nodrošināt pasākumu efektivitāti, lai varētu izpildīt arī 19. panta prasības, tas ir pārēj no institucionālās uzturēšanās uz neatkarīgu dzīvesveidu. Paldies, saka priekšsēdētāja, un trešā runātāja pārstāvē Eiropas invaliditātes fórumu un došu vārdu Katrīnai Notonai. Paldies! un liels paldies lūgumraksta komitejai par uzaicinājumu. Es arī gribētu atbalstīt pateicības vārdu, ko pauda Mārta no pamatiesība aģentūras. Mēs um, augsti vērtējam to, ka lūgumraksta komiteja ļoti bieži strādā ar konvenciju par personām ar invaliditāti un arī ļoti liels paldies, ka mēs šodien arī iztirzājām Markešas līgumu un ļoti labi, ka šis līgums tiek paturēts parlamenta darba kārtībā un arī nesenā sanāksmes ar juridisko komiteju liecina par to, ka parlaments virzīs šo jautājumu efektīvi, un mēs arī centīsimies kopīgiem spēkiem pārvarēt barjeras, lai nodrošinātu to, kā Marakešas līgums kļūst par realitāti Eiropas Savienībā. E, un arī turpinot ideju par Eiropas struktūra fondu izmantošanu, gan sūdzību izskatīšanas kontekstā, gan arī tādā kontekstā, ko dzirdējām no rīta, e, struktūra fondiem ir jābūt tādiem, ka tiek radītas jaunas arī darba vietas. Šodien viss ir ļoti emocionāli. Mēs zinām, ka politiskās institūcijas Eiropā un ASV tiešām nereaģē uz cilvēku gaidām un vēlmēm. Mēs saprotam, ka mūsu kopējais darbs un mēs veicinām cilvēku invalīdu tiesības, tāpat laikā pieprasa arī strādāt ar institūciju atbildīgumu pret cilvēkiem. Šī atbildība ir nopietni apdraudēta, tāpēc es tiešām gribētu vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir lūgumrakstu komitejas darbība ar struktūra fondiem, jo īpaši, lai tiešām mēs varētu nodrošināt visas tiesības personām ar invaliditāti, ko tās ir pelnījušas saskaņā ar līgumiem gadiem. Tālāk atgriežoties pie invaliditātes fóruma, mēs esam tāda kā struktūra organizācija, um, kas aptver ļoti daudzas invalīdu organizācijas. Mēs sākām darboties pirms 20 gadiem. Mēs strādājam kopā ar Eiropas Savienības institūcijām ar nolūku uh, strādāt pie konvencijas uh, par personām ar invaliditāti. Šogad konvencijai paliek jau desmit gadi. Mēs aktīvi darbojāmies arī pārskatu procesā, kas notika pagājušā gadā. Mēs strādājām kopā ar kolēģiem no Lūgumrakstu komitejas, un mēs arī sistemātiski strādājam, lai izsekotu dažādu komitejas rekomendāciju īstenošanai. Mēs eh, arī atbalstī, atbalstījām Eiropas pieejamības akta publicēšanu pagājušā gadā. Un mm, vakar mums bija uzklausīšana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 pieejamības akta barjerām, jo ir eh, zināmi trūkumi, zināmi šķērkļi, un mēs eh, rīkojam uzklausīšanu, piedalījāmies tajā un kopīgi risināsim šīs problēmas. Un 14. septembrī eh, tieši gadu pēc rekomendācijām mums bija kopīga uzklausīšana ar ekon komiteju, kur mēs centāmies iesaistīt visas interesētās puses, lai strādātu pie rekomendācijām, kas izteica Eiropas Savienībai, kā arī risinot jautājumus, kas ir kritiski svarīgi. Mēs atzīmējam trīs ar steidzamības jautājumus, kas būtu jārisina Eiropas Savienībai, un atzīmējām arī citus jautājumus, kas būtu steidzamā kārtā jārisina plašākā kontekstā līdz gada beigām. Un process būs tāds tagad Eiropas um, Savienība ar komisiju e, e, re, um, atskaitīsies komitejai par trim steidzamības jautājumiem, un mēs pēc gada no fóruma puses arī šai komitejā atskaitīsimies. Lūk, tāds darba plānojums šim gadam. Mēs izskatījām arī dažādas rekomendācijas, eh, kas eh, tika adresēts dažādiem ģenerāldirektorātiem. Mēs tikāmies ar eh, komisāriem dažādiem un arī dienestu vadītājiem, runājām par to, kā virzīt šos jautājumus. Un mēs redzam milzīgas iespējas, piemēram, vairāk uzmanības ilgspējīgas attīstības mērķiem, arī invaliditātes iekļaušana jaunajās Eiropas Savienības uh, politikās. Un, uh, sēstdien Bratislavā mums būs konference kopā ar mūsu valdi tā tiek organizēta. Un uh, mēs uh, arī runāsim par konvencijas, komitejas secinājumu īstenošanu. Kad šī komiteja Ženēvā izskat situāciju, kad valstī mēs strādājam ar mūsu organizācijām, kas ir mūsu sastāvā, mēs kopā eh, dodam arī savu ieguldījumu, risinam, analizējam, bet eh, sestdien mēs eh, runāsim par to, kas notiek, kad šī rekomendācija tiek saņemta un kādas rīcības būtu pašas veiksmīgākās, lai tiešām pārvērstu šo rekomendāciju tekstu par kaut ko tādu, kas tiek realizēts vietējos apstākļos tālāk arī no mūsu fóruma vēl ir kāda iniciatīva, kas ir jauna. Mēs eh, gribam rakstīt Eiropas Savienības eh, pamatiesību uh, ziņojumus. Pirmais šāds ziņojums ir paredzēts iznākšanai novembra beigās. Ko mēs darīsim ar šo ziņojumu sēriju? Mēs izskatīsim dažādas tēmas, kas ir aktuāls, un mēs skatīsimies, kā šīm tēmām strādā Eiropas Savienība eh, dažādās dalībvalstīs. Šī tēma tika saistīta ar invaliditāti. Un eh, pirmais eh, ziņojums būs tāds vispārīgs, desmitā gadiena kopš um, konvencijas pieņemšanas, kas notiek Eiropas ekonomiskā zonā par ratifikāciju, par uh, šo uh, protokolu, uh, par valstīm, kas ir izskatītas un kā, kuras no valstīm ir iesniegušas deklarācijas, kas iet varbūt pret, pretstatāku kopējai līnijai, un tad mēs Turpmākajos gados izskatīsim konkrētus pantus un tēmas tad eh, mēs arī centīsimies noteikt kaut kādus vērtēšanas eh, parametrus, kaut kādu informācijas apmaiņas procesu. Mēs jau runājām tādā gaisotnē, gan eh, asamblējas sanāksmēs, gan arī mūsu valdes sēdēs. Mēs cenšamies domāt par to, kā sistemātiskāk strādāt. Un tagad būs šis instruments ziņojumu rakstīšana, būs tieši šis pamatiesība aspekts un ziņojumi, kas palīdzēs mums labāk uzraudzīt konvencijas īstenošanu īstenošanu. Un vēl pavisam nesen mēs arī kopā ar Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju mēs eh, devāmies uz Grieķiju. Mēs skatījāmies, kādā situācijā ir Grieķijā esošie bēgļi, kas ir ar invaliditāti. Uh, Mēs eh, zinām, ka agrāk bēgļu ziņā Grieķija bija tā kā tranzītvalsts, tagad gandrīz vai ir kā galamērķa valsts. Ļoti daudzi cilvēki, gan ar invaliditāti, gan arī mazgrīgi bērni, ir palikuši Grieķijā. Uh, Un 14. februārī ekonomiskā un sociālo lietu komiteja izskatīs šo jautājumu par Grieķiju, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai labāk aizsargātu bēgļu interesi, bēgļu cilvēku invaliditāti intereses Grieķijā. Liels paldies par uzmanību. Paldies. Formā, formalmente. Paldies. Eh, pateicamies par šo pārskatu. Dosim nu, tagad eh, iespēju izteikties eh, komisijai. Emanuela Granža pirmā izteiksies Eiropas komisijas vada. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, mm, gribēju teikt, ka mēs neesam konvencijas parakstītāja puse, bet liels paldies par šo semināru. Uh, kas mums ir ļoti būtisks, un es pateicos arī komisijai un parlamentam par atbalstu īstenojot uh, cilvēku ar invaliditāti tiesības. Tas mums ir ļoti būtisks jautājums, un tas uh, prasa lielu darba ieguldījumu. Šo, šorīt uh, izskanēja jau diezgan daudz uh, informācijas. Um, es labprāt uh, pie tās atgrieztos, bet um, varbūt um, es nevarēšu pakomentēt pilnīgi visu, jo man nav, manā rīcībā nav tik daudz laika. Un tika min, minēts, ka kon, komisijai būtu, ka komisija ir parakstījusi šo konvenciju, bet uh, formāli tā nav tās dalībniece, un uh, komisija nesot uh, pieradusi izstāties eh, no procesa, drīzāk eh, tā cīnās, lai tas tiktu integrēts. Un eh, tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešama laba procedūra, lai mēs varētu paskaidrot, ko mēs 2000, ehm, no 2012. gada esam darījuši īstenojot šo satvaru. Tāpēc um, Es varbūt pakomentēšu to no juridiskā viedokļa. Mēs priecājamies, ka vakardien saņēmām apstiprinājumu, ka mm, mēs varēsim atkāpties no šīs konvencijas un formalizēsim to ar vēstuli. Un tika sagatavots neoficiāls dokuments par to, kas ir izdarīts 12. Eh, gadā. Un eh, šobrīd eh, mūsu pusē nav diskusija par to, kādam vajadzētu būt konvencijas satvaram Eiropas Savienībā. Ir dažādi priekšlikumi, reakcijas, bet šī diskusija, manuprāt, ir daudz tālajošāka, daudz dziļāka, tā prasīs vairāk laika, un tā būtu jānotiek gan uh, satvara kontekstā, gan arī Eiropas uh, Savienībā kopumā. Mēs uh, nedomājam, ka šī atkāpšanās varētu notikt uh, vienkārši, viegli, bet es ceru, ka līdz gada beigām mēs visi būsim ar tīru sirdsapziņu šīs šajā ziņā. Es um, tāpēc uh, uzskatu, ka atkāpšanās no šīs atvara nemazinās komisijas um, uzmanību, kas ir pievērsta šim jautājumam. Mēs uh, daudz varam darīt, lai varētu uzraudzīt un veicināt uh, konvencijas īstenošanu ar um, tiem resursiem, kas uh, mums šajā ziņā ir, atbalstot uh, nevalstiskās organizācijas, kuras strādā šajā jomā kuru sarakstu mēs uh, katru gadu aktualizējam. Un uh, mūsu sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir ārkārtīgi veiksmīga. Mēs saņemam ļoti labu atgriezenisko saikni. Un es nesaku, ka mēs vienmēr pilnīgi visu ņemam vērā, bet uh, komisija vienmēr uzklausa nevalstiskās organizācijas. Un um, lielā mērā gatavojot mūsu dokumentus, uh, un uh, veidojot mūsu politiku, mēs uh, to ņemam vērā. Un uh, ārkārtīgi būtiska ir arī apmaiņa ar paraugu praksēm, kā tas jau notiek starp dalībvalstīm. Mēs to organizējam grupā, kas strādā ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Mēs saprotam, ka tev ir daudz darba un uh, arī priecājamies, ka parlaments aktīvi iesaistās šajā darbā, jo godīgi runājot, uh, ikdienā mēs eh, redzam, ka ir eh, jāveido izpratne, jāveicina informētība par šiem jautājumiem uz vietas eh, gan Eiropas Savienībā kopumā, gan mūsu institūcijās. Jūs strādājat ar lūgumrakstiem, mēs strādājam ar sūdzībām, kuras saņemam. Un nevienmēr to ir viegli darīt, jo no morālā viedokļa mēs nevienmēr varam rīkoties, eh, jo nevienmēr pastāv Eiropas Savienības kompetence kādos jautājumos. Tomēr eh, mēs gādājam par to, lai lietas tiktu atrisinātas vai nu dālību valsts līmenī, vai tiktu risinātas problēmas, ar kurām šie cilvēki saskaras ikdienā, un um, mums uh, nevienmēr ir tiesības un kompetences sniegt atbildi, bet es uzskatu, ka šis ir uh, labs uh, instruments, kas Eiropas Savienībā pastāv, un tas uh, ļauj globāli un visaptveroši paraudzīties uz lietām. Varbūt uh, vēl pāris lietas pavisam īsi. Uh, lai informētu par to, kā mēs uzraugam konvencijas īstenošanu. Manuprāt, vēl šonedēļ sāksies starpdienestu konsultācijas, um, gatavojot ziņojumu par konvencijas īstenošanu, un mēs ceram, ka šis dokuments tiks uh, apstiprināts, uh, ja, protams, viss mūsu iekšējās konsultācijās uh, ies raiti jau decembra sākumā. Mēs uh, gatavojam šo dokumentu kā situācijas analīzi ar uh, daudz pielikumiem, kas analizēs uh, cilvēku ar invaliditāti situāciju Eiropā, un tas atspoguļos arī jūsu darbu, eh, ja mums uh, šāda informācija būs pieejama. Un vēl īsumā par struktūru fondiem, par ko tika daudz runāts, bija arī daudz jautājumu par mm, šo tēmu. Uh, dzirdējām daudz dažādu pārdomu, un uh, tas ir svarīgi no institūciju viedokļa. Es gribēju teikt, ka komisija ļoti rūpīgi seko šobrīd spēkā esošiem plānošanas uh, periodam, un nevienmēr šī pārēja būs uh, vienkārša, bet um, tā ir dalīta kompetence, tāpēc mēs nevaram dalībvalstīm dalību piespiest veidot programmas, uh, aprūpes eh, deinst, deinstitucionalizācijai. Un eh, te tiešām ir nepieciešams nodrošināt uzraudzību arī no pilsoniskās sabiedrības puses, no parlamenta puses. Gan uh, institūcijām kā tādām, gan uh, kalpojot uh, par relēju dalību valstīm. Un um, patiešām uh, man ir prieks redzēt, ka parlamentā un komisijā par to pastāv konsens. Mēs uh, redzam, ka jūs tam piegriežat uh, ļoti lielu vērību, un arī pilsoniskā sabiedrība tam piegriež lielu vērību. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, jo um, komisijas uh, dienesti tam pievērš lielu uzmanību, un uh, mēs sakojam, lai struktūra fondi tiktu izmantoti veiksmīgi, lai mēs eh, panāktu reālu progresu deinstitucionalizācijas jomā, bet eh, šeit ir nepieciešams arī plašs skaidrojošais darbs, jāveicina informētība, jāskaidro lietas, un mēs eh, ļoti te balstāmies uz kopējo darbu, kuru varētu veikt FRAP parlaments, nevalstiskās organizācijas. Mēs uh, tiešām uh, domājam par šo jautājumu, regulāri tiekāmies ar uh, Eiropas ekspertiem deinstitucionalizācijas jomā. Un ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs varam šādā veidā strādāt, lai nodrošinātu regulāru mm, sociālā fonda investīciju izmantošanas monitoringu Es ceru, ka jums uh, varēju sniegt uh, kaut kādas papildus informa informācijas elementus. Paldies! Lielas uh, paldies! Paldies par jūsu sniegto informāciju. Uh, mēs tiešām esam krietni iekavējuši, atliekam mūsu paredzētā grafika, jo būs jāķerās klāt arī pašiem lūgumrakstiem pēc brīža. Bet no komitejas viedokļa raugoties var vien apliecināt, ka mēs eh, turpināsim pievērst eh, uzmanību šai problemātikai, sekosim līdz panāktajam progresam un kalposim kā tāds tilts starp institūcijām un pilsoņiem. Dzirdējām, kas eh, viss vien nav plānots tuvākajā laikā. To visu laikam aiz auss un sekosim tam līdz. Lies paldies un, un, un Tagad uzklausīsim eh, personas, kas iesniegušas eh, lūgumrakstus. Paldies visiem, paldies eh, paneļa diskusiju dalībniekiem, paldies priekšsētājas vietniecei, kas vadīja šo sanāksmi. Un tagad bez liekas kavēšanās ķersimies klāt logumrakstiem, petīcijām, kas ir mūsu rīcībā šodien, kas mums jāizskat. Pirmā 11.40 logumraksts kas ir iesniegts eh, Eiropas eh, pavadoņu sūņu federācijas eh, vārdā attiecībā uz tiesībām piekļuvē personām, kuriem ir nepieciešama pavadoņu suņu palīdzība. Un, um, petīcijas lūgumraksta autors ir uh, klāt šeit, uh, Marks uh, Van Gelders. Vārds jums uh, maksimums piecām minūtēm, lūdzu. Labu rītu, cienījamie komitejas locekļi, deputāti, Paldies, ka doties pie man izteikties. Es ceru, ka mans kolēģis un es, mēs ar mūsu lūgumraksta palīdzību vērsīsim jūs uzmanību uz to, ka ir nepieciešami tiesība akti un vadlīnijas attiecībā uz padoņu suņu pieejamības jautājumiem personā ar invaliditāti, vai jūs būtu uz ratiņkrēsliem, krēsla, vai, vai, teiksim, jūs būtu Um, problēmas ar redzi vai jūs ties no epilepsijas. Pieņemsim, jūs esat devies um, kur um, kādā ballītē ar draugiem, protams, jūs ņemat līdz pavadoņu suni, kas jūsu rīcībā. Bet um, mm, jums ļaus iekļūt attiecīgās tāpās tikai tādi, ja jūs būsiet klients, ja jūs tērēsiet savu naudu, ja noteikti jūsu suns arī izpelnīsies kādus komentārus. Iedomājieties, kā jūs, uh, kā jūs uh, justos. Pieņemsim, pēc bāra apmeklējuma jūs dodaties uz restorānu, Un pirms jūs eh, varat iekļūt restorānā, sarks bieži vien jūs, eh, jums neļaus tur piekļūt, eh, tā, tāpēc, ka jums līdz jūs pavadu suns. Iedomājieties, kā jūs jūtī, jūstos. Un tā nav tikai teorija. Pavadoņu suņu īpašnieki saskarās ar šo problēmu ikdienā. Esmu viens no šīs federācijas locekļiem. Un strādāju pie šīs problemātikas kopš 2009. gada. 13. gadā Mēs um, tātad um, uzņēmām sakars ar Davida Adamsa kungu un um, Eiropas pavadoņu suņu federācijas uh, locekļiem. Strādāju pie pieejamības jautājumiem. Un uh, problemātika nesaistās tikai, teiksim, Lielbritānija vai Beļģija. Mēs uh, ceļojām pa Eiropu un um, nereiz vien uzklausījām līdzīgus stāstus citviet. Pieredze Eiropas Savienībā tiešām nebūtu nav pozitīva. Um, Dēvids Adams um, kurš pats izmanto pavadoņu suņu pakalpojumus, pērnā gada gaitā ir saskāries ar virkni problēmu. Piemēram, viņam tika liekta eh, piekļuve, pat eh, neskatoties to, ka visi dokumenti tika sakārtot, tātad eh, viņam liedza iekāpt lidmašīnā no Londonas uz Sloveniju, kur viņš bija organizējis federācijas konferenci. Viņš ieradās konferenci ar dienas nokavēšanos uz konferenci, ko viņš pats bija organizējis. Vēl viens piemērs viņam šeit Briselē liedza piekļuvi vēstniecības istabai tādēļ, ka viņam līdz bija suns. Vēl kāds piemērs. Taksometru vadītāji visā Eiropā bieži vien, tad, konkrēti Deivids saskārās ar šo problēmu Francijā, uh, atteicās um, vest viņu ar sunu. Šādi piemēri ir um, uh, vesela kaudze, vesela gūzma. Domāju, ka um, Problemātika ir skaidra. Padomju suņu klātbūtne, um, tā vietā, lai būtu palīdzīgi un, un, un atvieglot viņu ikdienu, bieži vien pārvēršas par murgu. Cilvēks nevar darīt to, uz ko viņam ir tiesības. Tas neatbilst uh, ANO konvencijai par invalīdu tiesībām. Eiropas Savienība ir ratificējusi šo konvenciju. Pavadoņu suņu īpašniekiem lietotājiem būtu jāsagaida palīdzība no Eiropas Savienības attiecībās pieejamību, lai viņi varētu dzīvot uh, cilvēku cienīgu dzīvi. Es ceru, ka man izdosies jūs pārliecināt par to, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības tiesība aktu vai vadlīnijas attiecībā uz publisko pieeju pavadoņu suņiem un to īpašniekiem. Var jūs pārliecināt, ka katrs šāda suņa īpašnieks būs ārkārtīgi pateicīgs jums, ja būs šāda tiesība aktu vai vadlīnijas, kas eh, krietni atvieglot viņu dienas dzīvi. Viņa dzīve ne, ne tikai um, vietā, kur viņi uzturas, bet visā Eiropā. Tādējādi Eiropas eh, Savienība būs uh, soli tuvāk uh, 2020 um, stratēģiskā mērķa sasniegšanai, proti Eiropa bez barjerām personām ar invaliditāti. Paldies! Lielas paldies jums! Man droši vien nebūtu jāskaidro jums, ka šīs komitejas um, līdzcietība un, un, un simpātijas ir jūsu pusē. Mēs tiešām izprotam jūsu aprakstītās problēmas. Tās uh, tiešām um, ir atradušas dzirdīgas ausis mūsu komitejām. Un nu, tagad nekavēties došu vārdu komisijas eh, pārstāvim. Tā joprojām šķiet būs Granžas kundze vai kāds cits varbūt šoreiz. Vārds komisijiem. Tātad jums ir dalīta kompetence, bet eh, tā būs joprojām Granžas kundze. Paldies. Es eh, gribēju teikt, ka mēs arī tieši tāpat domājam, mēs arī ar līdzjūtību izjūtam, izturamies. Uh, Eh, pret eh, tādām situācijām, eh, kas skar mūsu ikdienas dzīve. Un ļoti daudzos gadījumos te tomēr ir nezināšana un nekas cits bet, eh, protams, tā ir diskriminācija un pamata nekāda nav, bet no otras puses nav neviena regulējuma, kur būtu pateikts, kur, suns, kur cilvēks ar sunī pavadoni nevarētu apmeklēt vienu vai otru vietu. Uh, bet um, diemžēl tā ir nacionālā kompetence un komisija um, piedāvāja 2008. gadā nediskriminācijas direktīvu, joprojām tā ir diskusijas stadijās, tā ir parlamentu un padomi cerība. Uh, Ehm, mums bija pagājušā gadā, ka varbūt eh, šī direktīva arī tiks pavirzīta tālāk un nedrīkstētu būt diskriminācijas pret cilvēkiem ar invaliditāti, un ja šī direktīva būtu, tad mēs uzskatām, ka tas varētu arī precīzāk palīdzēt dalībvalstīm darboties šajā jomā. Eh, šajā eh, fāzē mēs nevaram neko vairāk darīt. Mēs esam jau priekšlikumu izteikti paveikuši savu, un mēs ļoti ceram, ka mūsu priekšlikums tiks pieņemts arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Mēs jums esam pateicīgi no savas puses. The... Nu, ko tev ir vārds eh, jums, kolēģi, diskusijām? Dārgie kolēģi, kurš tad vēlētos uzsākt eh, debats? Šķiet neviens. Labi, tad eh, labprāt došu atkal vārdu lūgumu rakstātājiem. Nē, Pēters Jārs lūdzu jums vārds. Nu, atvainojos, tad uzvaros mikrofonu. Nu, Atcīmredzot, visiem kolēģiem vēl nepieciešams nedaudz padomāt par komisijas sniegto atbildi, kas varbūt nedaudz um, tāda izvairīga, man arī īsti trūkst vārdu, ka mēs visi esam viensprāts, ka stāvoklis ir neapmienošs. Tas pirmkārt. Otkārt, uh, Ir runa par eh, diskrimināciju, varbūt um, likumu neadekvātu īstenošanu. Tas varbūt nav tik svarīgs. Svarīgākais jautājums ir, nu, ko tad mēs eh, varam darīt praksē, lai, lai situācija mainītos. Tā, šo jautājumu sakal varētu uzdot eh, komisijai. Man jāsaka, ka, ka atbildīgajā komitejā es noteikti šo jautājumu pacelšu. Protams, būs jāpazīst ar papildus detaļām, kādas tur ir dažādas intereses un, un tā. Bet uh, tas, ka šiem uh, pavadoņu suņu īpašniekiem ir reāls eh, problēmas, tas ir jāņem vērā. Tas komisijas sniegtā atbildi nav apmierinoši. Ir kā viss kārtībā, bet nu kā problēmas jau neatrasinās, problēmas paliek. Un nu, kaut kas jādara, un aicināšu šai komisijai tomēr pārnāzē, kas tad notiek un ko mēs varam kā parlaments varētu palīdzēt, lai situācija mainītos. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē. Labi, tādā gadījumā atkal vārds jums, Vēna Gāda kungs, jums, vai jūs vēlaties reaģēt uz nu, pat kā dzirdēto? Varbūt, ko sacīt eh, komitē un arī mūsu kolēģim šeit. Ja Eiropa nespēja sniegt nekādas vadlīnijas vai, teiksim, tiesību aktus, tad uh, problēma nekāda arī neatrisināsies. Ja tagad, 2016. gadā, personas uh, nevar brīvi ceļot uh, bez Eiropiešiem un Eiropas Savienībā, mūsu tā sauktajā vienotajā Eiropā, nu tas tiešām ir smieklīgi. Jā, es piekrītu, ka jautājums lielā mērā ir dalību valstu pārziņā, bet tieši tur jau tas suns ir aprakts. Nav pietiekami daudz valsts, kas tiešām ir gatavs ko darīt lietas labā. Nu, piemēram, situācija Beļģijā. Esmu strādājis pie tiesību aktiem Beļģijā kopš 2009. gada. 2014. gada janvārī visbeidzot tika tātad Flandrijā pieņems tiesību akts. Un Beļģija, protams, ir maziņa valstiņa, tātad izmēra ziņā Eiropā, nav neko diša. Un mums ir uh, trīs dažādi tiesību akti, un, teiksim, no Flandrijas uz, uh, uz uh, Beļģijas uh, francisku runājušo daļu ar savu paudoņu sunu ceļot, es, es nevaru, jo, jo piemēram, Valonijā manu paudoņu sunu iekšā nelaiž. Bet federālā Beļģijas valdības saka, nu, tā nav mūsu problēma. Nu, ko tad mēs varam darīt? Šādā gadījumā būtu jājaucas Eiropai, būtu jāsniedz kādas vadlīnijas, jāstrādā kāds tiesība akts vai, vai vēl kas cits, lai visi spēlētu pēc vieniem spēles noteikumiem. Jo te jau visi esam parakstījuši šo uh, konvenciju, tā skaitā arī Beļģija, un uh, vienlaikus Beļģijas valdība saka, tā nav mūsu problēma. Esmu vērsties pie premjera pirms pāris gadiem, un viņš man um, pavēstīja, ka, nu, Tā ir reģionāla problēma, lēmuma problēma, un federālā valdība neko tur nedarīs. Sakontaktējos ar um, Beļģijas uh, noteikti organizāciju UNIM, kas uh, ir tāda svarīga mm, sabiedriska organizācija, vērsos ar prasību par diskrimināciju. Tātad uh, piezvanīju viņiem un sakontaktēju viņiem, viņi man saka, nu, jā, konvenciju esam parakstījuši bet um, paiet gadi un konvencija netiek ratificēta. Un tas neiet krastā, ziniet, es tiešām aicinu jūs kaut ko darīt un palīdzēt šiem cilvēkiem. Laimīgā kārtā es pats uh, nesirkstu no kādas invaliditātes, un tomēr nu, situācija ir tiešām traģiski smieklīga personām, ka, kurām ir ciešanas ierobežojumi, kas nevar pārvietoties pat savu ciematu ietvaros. Viņiem uh, nāk saskarties ar pieejamības uh, problēmām pat vietējā līmenī, un tas tiešām ir briesmīgi. Paldies! Paldies jums, eh, sāksēdz vadītāji, kā es eh, saprotu, nu mēs kā komiteja šeit, komitejas līmenī neko daudz formāli darīt eh, nevaram. Mēs varam kopā ar jums un citiem iesaistītiem, citiem partneriem turpināt sakot līdz situācijas attīstībai, lai nodrošinātu, ka direktīva par vienlīdzīgu attieksmi tik ņemta vērā. Mēs ņemam tiešām vērā jūs paustās bāžas. Un turpinot sarunas par Eiropas pieejamības aktu To mēs ņemsim vērā. To mēs varam darīt, to mēs arī apņemamies darīt. Šo jautājumu aktualizēt pieņemības akta kontekstam. Un tad jau tālākais atkarīgs no mums visiem. Tātad um, aktīvi lobēt par šo jautājumu, arī dalībvalstu līmenī, lai panāktu, ka dalībvalstis pilnībā nodrošina atbilstību Eiropas uh, konvencijas uh, prasībām. Tātad uh, ANO konvencijai par personām ar invaliditāti un šo personu tiesībām. Sakosim līdz notikuma attīstībai, to es jums apsolu. Sastībā šo konkrēto lūgumu rakstu no formāla viedokļa raugoties neko daudz darīt mēs nevaram. Kāpēc šie dialogi mēs šo līgumu rakstu slēgsim? Lielas paldies jums, um, Van Gelder kungs, par jūsu ieguldījumu, par jūsu um, tātad um, iesaisti un ka, paldies par to, ka jūs sekojat līdz tam, ko institūcijas dara šai sakarā. Lielas paldies jums! Vai kolēģiem šāds um, rezumējums ir pieejams, tātad šo lūgumu rakstu slēdzam, apņemoties, eh, sakot eh, līdz notikumu turpmākajā attīstībā, kā es minēju. Ja? Pieņem jūsu klusēšanu kā piekrišanu. Lielas paldies! Ejam tālāk. Pieteicīja lūgumu rakstu numur 1294. Te ir komentārs no zāles. Osim, Mrs. Kuneva. Kuņevas kundze. Atvainojos, te palaidu jūs garām. Lielas paldies eh, un atvainojos, eh, ka nedaudz aizkavējos un eh, tādēļ par, varbūt maķīgi par vēlu pieslēdzos šajā diskusijā, bet es vēlos ierosināt, kā varbūt šo lūgumrakstu nevajadzētu vēl tomēr steigties slēgt. Mums jādara vairāk. Jādara viss iespējamais, lai panāktu, ka tiek sagatavots konkrēts tiesību aktu priekšlikums. Vai arī mēs varam sagatavot uh, grozījumus pastāvšajos tiesību aktos, lai tiešām uzlabotu situāciju. Problēma ir pilnīgi reāla un taustāma. Es nomeklēju nesen konferenci neredzīgiem un vācīgiem Francijā, un tur daudz tiek runāts par, par to, ka uh, piekļuve ļoti bieži ir ļoti ierobežota personām, kurām ir šie pavadoņi suņi. Uh, Ar šīm problēmām nākas sas, saskaties e, ikdienas, e, kad viņiem nāks kaut kur doties vai, vai, vai uzstājas vai tikties ar cilvēkiem, tiešām ir ļoti liels problēmas. Īpaši ar to saskaras e, neredzīgie. Viņiem ir grūti pārdoties no punktu A uz punktu B bez, bez pavadoņa, netiek galā ar saviem ikdienas pienākumiem. Viņiem ir nepieciešams atbalsts, lai viņi varētu piedalīties sabiedrības dzīvē, un mums jādara kaut kas vairāk. Paldies, es saprotu, ka mm, noteiktā mm, vidē var būt kādas problēmas, teiksim, varbūt alerģijas ne, no suņiem vai kaut kas tam līdzīgs, jā, tas arī jāņem vērā. Jā, bet nereti jautājums vienkārši par, par cilvēku izglītotību, par apziņas eh, celšanu. Es domāju, ka mums eh, vairāk jādara. Labi, lās paldies eh, jums par jūsu komentāru, ko ņems kundze, tad darīsim šādi. Kuņēmis eh, kundze nevēlas slēgt šo logumu rakstu. Labi, tad tā arī darīsim. Paturēsim to atvērtu, atklātu. Un turpināsim sekot līdz notikuma attīstībai, kā es to pieminēju. Ja? Labi. Tagad un tad pārējiem pie nākamā loguma raksta. Ne? Es atvainojos, tiešām mums vairs nav laika. Seminārs ir nedaudz um, ieildzis, un, bet es ceru, ka uh, šāds rezumējums visiem ir paprātam. Tātad. Tā, uh, Lūgumnieks 1294. Attiecībā uz uh, Daltoniču problēmām. Lūgumnieks autors nav ieradies. Tad došu uzreiz vārdu komisijai. Madame la Présidente, désolé. Jā, priekšsēdētāji, es uh, atvainojos, ka vēl izsakos pavisam īsi. Jā, tas uh, tiešām ir ļoti svarīgs punkts, kas ir svarīgs daltoniķiem. Uh, Un uh, šis uh, pieejamības aspekts um, ir ņemts vērā mūsu tiesību akta priekšlikumā par uh, pieejamību, par kur šobrīd spriež, spriež parlaments un padome, un tur ir izvirzītas funkcionālās prasības, kas tad, ja šis likumdošanas akts tiks apstiprināts, ļaus ņemt vērā to personu vajadzības, kas cieši no daltonismu. Un um, 2005. gadā Standartizācijas eh, organizācijai tika dots mandāts. Tas uh, ir apstiprināts, un tas tieši skār šo jautājumu. Un jebkurā gadījumā mēs um, diskusijās uh, vēlamies uh, panākt to, ka apstiprinot uh, pieejamības aktu šeit uh, tiks panākts progress. Lielas paldies! Vārds kolēģiem! Pīters kundze. Paldies. Um, es um, uzskatu, ka šis lūgumraksts ir uh, tātad saistās ar um, datoņu problēmām. Un elektroniskās iekārtas, ar kurām acīm redzot, ir problēmas datorniķiem, tiek attiecīgi marķētas un darbojas pēc, eh, pēc noteiktiem principiem. Es skatos uz eh, ierīcēm, kurām man nāk saskaties ikdienā. Ļoti bieži tur ir kāda dažāda krāsa kodi un uh, rodas problēmas, bet um, virtuves iekārtām, piemēram, matējums ir, ir citāds. Um, Es nezinu, kā tad vēl jūs varētu maķēt, kalibrēt šī, šīs iekārtas, lai tās signalizētu par noteiktu darbību uzsākšanu vai beigšanu. Pati mēs esam datorniķi, bet um, es uh, izprotu šo problēmu. Lai gan runājam par uh, sadzīves iekārtām, katrs taču var redzēt, kad tā sāk darbu, kad tā beidz, cik enerģijas tā, tā patērē. Uh, Es neskatu reālu problēmu līdz ar to un, un ierosinu slēgt šo lūgumu rakstu. Paldies! Eh, nu, ko tad? Eh, mēs konstatējam, ka komisija apzinās šo problemātiku un turpina pie tā strādāt eh, dažādu standārtu un tiesību aktu palīdzību nākotnē. Nu, ko tad es ierosinu? Pārsūtīt komisijas atbildi lūgumu raksta autoram un ar to pašu arī slēgt šo lūgumu rakstu, kā to minēja arī Pīters Kundze. Vai jūs piekrītiet, kolēģi? Jā, paldies. Un tagad mēs eh, sākam virzīties uz priekšu ātrāk, un es to apzinos, bet tā kā mēs aizkavējāmies no rīta, mums tagad ir jāstrādā efektīvāk. Nākamā, mm, nākamais lūgums raksts ir 1123, eh, un tas eh, attiecas uz to, ka Austrija neatzīst Austrijas zīmi valodu par pirmo valodu um, Austrijas uh, pilsoņiem, kas um, ir nedzirdīgi. Došu vārdu lūgumu raksta autoram. Paldies, ka skatāt šo jautājumu. Es nezinu, vai mana vēlme ir piepildāma, jo es vēlētos, lai Eiropas parlaments vai lūgumu rakstu komiteja Austrijas valdībai nosūtītu aicinājumu izbeigt um, netaisnīgo attieksmi pret uh, nedzirdīgajiem mūsu valstī. Es neapspriedīšu šeit nedzirdīgo problēmas, jo Marks uh, Vītlīs un uh, citi nedzirdīgo pārstāvi ir šeit, bet es paskaidrošu, kāpēc es uzskatu, ka Eiropai būtu jānāk klajā ar šādu aicinājumu. Pirmkārt, Austrijā problēmas valodu jautājumos nav milzīgas, ļoti sa sasāpējušas, jo Austrija atzīst uh, vietējo minoritāšu valodas, kas uh, valstī tiek runātas. Austrijai ir arī ļoti labas normas saistībā ar uh, migrantu integrāciju tiek ņemtas vērā migrantu valodas, organizējot apmācību skolā, bet tieši tāpēc ir nesaprotami, ka Austrija nedod šādas pašas tiesības nedzirdīgiem. Tā nav vienkārši, tas nav vienkārši noliegums, kas uh, man liek eh, nākt klajā ar šādu eicinājumu Eiropai, bet tā ir negodīga attieksme pret nedzirdīgajiem. Tad, kad viņi pieprasa, lai tiktu ievērotas to tiesības, un man tas ir nedaudz jāpaskaidro. Pirmkārt, ir eh, konstitucionālas normas, kas nosaka, ka attiecībā uz starptautiskajiem nolīgumiem Austrijas parlaments var pieņemt lēmumu par to, un eh, cik eh, vai un cik lielā mērā starptautiskos līgumus uh, ir jātransponē Austrijas tiesību aktos. Tātad tas ir ļoti praktisks politisks instruments. Tomēr uh, Realitāte ir tāda, ka kamēr vien Austrija nav to transponējusi nacionālajos tiesību aktos, starptautiskajiem līgumiem nav itin nekādas jēgas. Tāda ir Austrijas politika saistībā ar ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Mm, Austrija ir eh, pievienojusies šim starptautiskajam noliegumam, bet eh, šī pozitīvā parlamenta lēmuma otrā daļa ir tāda, ka Austrija ir pievienojusies konvencijai ar juridisku atrunu, un tas nozīmē, ka neviena uh, fiziska persona, neviena persona grupa nevar eh, paļauties uz um, šī līguma normām mm, administratīvos jautājumos. Jā, Austrija ir pievienojusies konvencijai, bet eh, ar atrunu, ka tas neatiecās uz eh, ikdienas darbu. Es nezinu, kāda ir situācija citās valstīs, bet uh, Es eh, ceru, mm, bet man šķiet, ka tas neatbilst Austrijas um, pašas redzējumam un arī nedz Eiropas vērtībām. Otrā lieta, ko es jums gribēju teikt, ir tāda, ka administratīvajā, administratīvajos un juridiskajos procesos ar kuriem tiek noteiktas nedzirdīgo tiesības. Valdība praktizē to, ka tā vēlas um, apturēt šos procesus, piemēram, um, iesniedzot um, nepareizus ziņojumus. Un, piemēram, ja jūs kā nedzirdīgais uh, dodaties uz uh, kādu iestādi, um, piemēram, un vēlties izmantot zīmju valodu, valdība jums eh, pieprasa korektu ziņojumu, lai jūs varētu vēsties tiesā, piemēram, konstitucionālajā tiesā. Bet eh, šāda ziņojuma jūs nevarat saņemt, tāpēc jums ir jā, jāapstrīd šis eh, nepareizais paziņojums un jāizstāv savas tiesības. Un trešā lieta, kas mani padara ļoti dusmīgu, ir tas, ka Austrija nāk klajā ar argumentiem, ka kāpēc uh, jūs nedodat uh, tiesības nedzirdīgajiem. Austrija saka, ka viņi dara tik daudz uh, dažādu papildus lietu, kas nebūtu obligātas. To es nespēju saprast. Paldies! Dotera kungs, no komisijas puses eh, vārds eh, Mārka kungam. Paldies, priekšsādētāji. Sākumā gribēju teikt, ka komisija veicina zīmju valodas eh, izmantošanu starp nedzirdīgajiem valoda daudzveidības kontekstā un arī cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzības kontekstā, bet jūs zināt, ka savienība var darboties tikai to pilnvaru kompetencē, to pilnvaru ietveros, kuras tā paredz līgums, un šis jautājums ir dalību valstu ekskluzīvā kompetencē mm, tajā skaitā arī izglītības sistēmas organizēšanu. Komisija nevar juridiski izmeklēt šādas lietas, kaut arī nediskriminācijas princips ir ietverts eh, pamatiesību hartā. Šo principu tomēr nav iespējams uh, īstenot, ja dalība valstis uh, neīsteno mm, Eiropas Savienības tiesību aktus. Komisija nevar arī veikt uh, izmeklēšanu uh, par neatbilstību starptautiskajām saistībām, kas izriet no citiem līgumiem, piemēram, konvencijas, ANO konvencijām vai starptautiskās cilvēktiesību konvencijas, komisija nevar veikt izmeklēšanu šādā jomā, un tā arī nevar komentēt to, vai ir nodrošināta atbilstība Austrijas uh, konstitūcijai, nacionālajiem tiesību aktiem, uh, vai citiem tiesību aktiem, un arī to, vai šie akti nacionālā mērogā tiek uh, ievēroti. Bet uh, mēs uzskatām, ka šī problēma ir jāatrisina nacionālā līmenī. Liels paldies! Tagad došu iespēju izteiktiem kolēģiem. Ždanukas kundze, lūdzu. Paldies! Nu, ko tad eh, mēs te dzirdam no komisijas? Nu, standarta atbilde par eh, dalībvalsts ekskluzīvo kompetenci. Kāds tad ir lūguma raksta iesniedzēja lūgums? Viņš eh, aicina mums vērsties pie Austrijas valdības un Tā ir mūsu kompetence. Es gribētu atbalstīt viņu lūgumu. Jā, mēs varam atsaukties uz hartu, jo harta ir daļa no līguma, jo pretējā gadījumā tā ir, tas, tas ir tikai papīra gabals. Mums uh, ir valdībai jāatgādina, ka jā, tā ir uh, Austrijas valdības kompetence, bet tai ir jāņem vērā arī ES tiesību aktu. Lielas paldies, Košas kundze. Labprāt došu vārdu jums. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es eh, gribēju jums pateikties par to, ka devāt eh, man vārdu, kaut arī es neesmu lūguma rakstu komitejas eh, biedra. Uh, mēs uh, uzklausījām uh, lūguma raksta iesniedzēju. Varbūt uh, lūg, šis jautājums saistās ar nedzirdīgo bērnu izglītību Austrijā, bet uh, tā nav ekskluzīva Austrijas problēma. Tā skar visu Eiropu. Un, uh, kā jau norādīja lūguma raksta iesniedzējs, šāda veida diskriminācija nenotiek tikai izglītības jomā, bet uh, visās mūsu dzīves jomās. Pamatiesību hārta, tāpat kā ANO konvencija par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, konkrēti atsaucas uz nediskrimināciju, un mums, faktiski jums un komisijai būtu jālūdz Austrijas valdībai paskaidrot, ko tad viņi par to domā. Tā nav tikai un vienīgi Austrijas problēma, T tāpēc es uzdrīkstos apgalvot, ka varbūt būtu vērtīgi vēlāk sagatavot ziņojumu par nedzirdīgo bērnu uh, piekļuvi dažādiem pakalpojumiem izglītības jomā un citās jomās. Un vēl pēdējā doma, ko gribēju teikt, ir tāda, ka šī ir ļoti specifiska situācija. Nedzirdīgie bērni savas invaliditātes dēļ ir lingvistiska minoritāte. Viņu pirmā valoda ir. Um, zīmju valoda, vai nu tā būtu Austrijas zīmju valoda vai citas valsts uh, valoda. Nu, šī ir mūsu pirmā valoda, tā ir mūsu mm, dzimtā valoda, un ja mēs to nevaram izmantot, tad tiek pārkāptas mūsu lingvistiskās tiesības. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, vajadzētu jautāt Austrijas valdībai, ko tā ir iecerējusi darīt, un es domāju, ka būtu labi sagatavot uh, par šo problēmu ziņojumu. Paldies, tālāk uh, Peter Jan. Um. Jā, protams, ir šeit um, iespējams gan garš, gan lēns ceļš, un um, nevajadzētu pazau, paz, aizmirst par šo problēmu. Es aicinātu uh, vērsties Austrijas parlamenta lūgumrakstu komitejā, jo tur šo problēmu ir iespējams visātrāk atrisināt. Un es gribētu arī paraudzīties uz to, kā mēs šo problēmu risinām Eiropā. Ir specializētas komitejas, kas ir sagatavojušas atzinumus par to, kāda tad uh, ir situācija Eiropā, jo mēs redzam, ka mums ir noteikts diskriminācijas aizliegums, bet uh, dalība valstis ir tās, kuras ir atbildīgas par īstenošanu, tāpēc nevajadzētu varbūt uh, aizmirst par šo iespēju, ka mēs varam patiešo vērsties um, Austrijas parlamentu lūgumu rakstu komitejā um, ar iebildēm un um, mēģināt atrisināt šo problēmu tur. Liels paldies, kā jau norādīja komisija. No juridiskā viedokļa komitejai te nav plašu darbības iespēju, jo šī joma ir nacionālo iestāžu kompetencē. Tomēr Ņemot to vērā, es tomēr gribēju jums atgādināt, ka mēs reizēm varam rīkoties uh, tā, kā būtu labi, kaut arī nevienmēr uh, tas būs juridiski korekti. Un ļoti bieži mm, dučiem reižu mēs esam pārliecinājušies par to, ka vēstule attiecīgās valsts iestādēm var būt ļoti efektīva. Un tāpēc es aicinātu uh, vēsties eh, pie Austrijas ar vēstuli, kurā mēs eh, norādītu uz šo diskriminējošo praksi attiecībā uz nedzirdīgajiem. Mēs varētu atsaukties uz eh, pieejamības aktu un uz visiem tiem dažādajiem instrumentiem, kurus, ar kuriem mēs kā institūcija strādājam un kuru piemērošanu mēs uzraugam un um, mēs varētu to ļoti skaidri norādīt, bet šķiet, ka ar to tad mēs arī šo petīciju, šo lūgumu rakstu varētu slēgt, jo te nav nekā vairāk, ko mēs varētu izdarīt, dotera kungs, un mēs aicinātu jūs uh, vērsties arī Austrijas lūgumu, Austrijas parlamenta lūgumu rakstu komitejā ar šo problēmu, jo tā ir nacionālajā kompetencē. Kolēģi, Aukenes konzervācijums, lūdzu. Es piekrītu lielākajai daļai no tā, ko jūs teicāt, bet nevajadzētu te padoties, jo šāda veida ierobežojumi mm, saistībā ar tiesas lēmumiem, ja jūs runājat par tiem, ir tas, ar ko mēs strādājam. Līgums aizliedz diskriminējošu attieksmi. Nevajadzētu būt tik pieticīgiem un uh, uzreiz slēgt šo lūgumu rakstu. Uh, Mēs ļoti bieži esam skatījuši jautājumus par cilvēktiesībām, un tas, tam, tam ir ierādīta ļoti prominenta vieta mūsu līgumā, un vajadzētu nodibināt šeit sadarbību ar Austrijas parlamentu. Es, Margaret, pilnībā jūs atbalstu, bet no formālā viedokļa, protams, es esmu lūgumrakstu iesniedzēju pusē, uh, un mums eh, šobrīd notiek neverbāla komunikācija. Tas nozīmē, ka jūs neredzat viņu, eh, bet viņš māja ar galvu, klausot to, ko es saku, bet uh, tagad es došu vēlreiz vārdu jums. Es mm, lūkšu jūs saukt, paust savu viedokli par to, ko jūs domājat. Es būtu ļoti priecīgs, ja būtu šāda vēstuli, un es uh, ņemšu vērā arī uh, Vācijas deputāta ierosinājumu un vērsīšos Austrijas parlamenta lūgumrakstu komitejā. Es nosūtīšu jums divus dokumentus no Austrijas parlamenta vicepriekšsādātāja vietnieka, kuri parāda, ka eh, viņiem šādas vēlmes nemaz nav Mēs eh, tiesā jau esam spēruši vairākus juridiskus eh, soļus. Manas, eh, manas petīcijas iemesls ir tāds, ka tiesas ceļš prasa tik daudz laika, un bērni vēlas uh, uzlabot uh, situ, situāciju, viņi vēlas izglītoties, un tas vienkārši ir nepieņemami. Liels paldies! Nu, šķiet, ka tagad gan es varu noslēgt. Lūgumraksta iesniedzējs vērsīsies um, Austrijas parlamenta lūgumraksta komitejā, un mēs uzrakstīsim ļoti stingru vēstuli Austrijas lūgumraksta komitejai. Vai tagad es varu noslēgt šo lūgumrakstu? Liels paldies! Ļoti labi, ja visi ir apmierināti. Un tālāk nākamais lūgumraksts, lūgumraksts numur 240 par atbrīvojumu no muitas nodokļa noteiktām precēm, kas paredzētas mm, personām ar invaliditāti, lai veicinātu to izglītošanos, zinātnisko izaugsmi un kultūras vajadzības. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, bet varbūt, ka viņš klausās tiešsaistē, un tāpēc es varbūt došu uz vārdu eh, uzreiz komisijas pārstāvim Matiesam Bjorklandam. Paldies! Šis ir gadījums, kad eh, Gavrilas kungs ir kontaktējis tiešā veidā komisiju, un mēs arī sakontaktējāmies ar attiecīgām Rumānijas iestādēm, un mēs piekrītam, ka tiešām valsts likumdošanas akts, kas tikai uh, attiecas uz 2009. gada regulu numuru 1186, tad šis, eh, šī regula, kas ir daļēji piemērojama, un tiešām mēs konstatējam, ka likumdošanas akts liek noteikti šķēršļus, un šīs regulas piemērošana nav tik ļoti efektīva. Eh, šeit Mēs nekonstatējam konkrēto pārkāpumu procedūru saskaņā ar 258. To, pantu. Mm, Drīzāk šeit ir runa par mm, noteiktiem kontaktiem. Gavrils kungs konkrēti teica, ka viņš personiski tiešā veidā nav varējis attiecīgās preces importēt. E, Tas ir iespējams saskaņā ar 68. pantu iepriekš minētajā regulā. Un kontaktu rezultātā uh, Rumānijas iestādes ir lēmušas atcelt iepriekš minēto likumdošanas aktu, un tad, tāpēc mums ir arī tāds nolūks slēgt mūsu dokumentu, jo tagad mēs redzam, ka nor, ir nodrošināts tieši un pilnīgs regulas īstenojums. Mēs uzrakstījām Gabrielas kungam atbildi, un viņš mums atrakstīja atbildi. Viņš e, uzskata, ka pārskatītā likumdošanas akta saturs ir šis slēptais e, saturs ir pārcelts uz uh, citu likumdošanas aktu, kas ir rīkojums numurs 105 no 2016. gadam. Šobrīd mēs nevaram slēgt šo jautājumu jo mēs pētam šo pēdējo informāciju. Mēs šo informāciju saņēmām 28. oktobrī. Bet eh, pirmā, pirmais iespējas ir tāds, ka šis dokuments attiecas tikai uz importa PVN un nevis uz muitas nodokli. Uh, Ja tas tā ir, tad tieši atkāpe no muitas nodokļa nav iespējama. Bet tas ir tāds pirmais iespējas, tas pirmais novērtējums mums ir jāizpēta visā pilnībā šis jaunais likumdošanas akts, un tikai tad mēs varēsim šo lietu slēgt. Paldies. Paldies. Es tagad dodu vārdu komitejas locekļiem. Mrs. Danoka. Ždanoks kundze. It's very simple, we have to keep. Es domāju, ļoti vienkārši risinājums. Mēs turam šo petīciju atvērtu un gaidam jauno likumdošanu Rumānijā. I fully agree. Es jums pilnībā piekrītu. Es neredzu vairs nevienu citu runāt lietotāju, un mums ir jātur šīs dokuments, šī sūdzība vaļā, atvērta, kamēr situācija noskaidrosies, un mēs arī aicinātu komisiju turpināt uzrādīt šo lietu, un tik līdz būs kāda jauna informācija, lūdzu rakstiskā formā par to ziņojiet lūgum rakstu komitejai, vai tas ir pieņemami labi. Tad nākamais ir desmitais punkts, tas ir lūgumraksts numur 924, to iesniedz Dans Peskots Viņš pārstāv Eiropas neredzīgo savienību un arī Karalisko neredzīgo personu institūtu uh, un uz lūdzību attiec uz piekļuvi grāmatām. Un otrs lūgumraksts 964. iesniedzis uh, Kalmarkungs, uh, pārstāv Eiropas disleksijas asociāciju arī par piekļuvi grāmatām neredzīgiem cilvēkiem vai arī tiem, kas cieši no disleksijas. Un es došu vārdu piecām minūtēm Dēvidam, logumrakstu pārstāvim. Paldies. Es gribētu atsaukties uzreiz uz Marakešas līgumu un liels paldies par pētījumu. Tiešām tas ir tāds pirmais tāds pētījums Un arī lūgumu rakstu komiteja liels paldies, jo tas ir, Markeša līgums ir starptautiskā tiesība norma. Eiropas Savienībā vēl nav šī tiesība norma attiecinām, jo nav ratificēts. Un uh, katrā ziņā piecu gadu darbs lūgumrakstu komitejā ir devis savu rezultātu, un tagad tas ir jāpaturprātā. Uh, sanāksmes, kāda bija šodien, parlamentāri jautājumi, balsojums plenārsēdēs, visu veicinājis, visu virzību. Un tagad mēs esam pēdējā finiša taisnē, mums ir jāiesaista Eiropas Savienība šajā sistēmā, un tam visam ir jāvainagojas ar veiksmi bez barjerām, bez juridiskām problēmām, bez tiesiskās neskaidrības. Un eh, 25, 30 līdz trīs valstis jau ir ratificējušas Margašu līgumu, bet eh, šim līgumam nebūs liels jēgas, ja Eiropas Savienība neiestāsies šajā līgumā un neizmantos to. E, jo šeit ir simtiem tūkstošu grāmatas, kas ir formatizētas, kas ir gatavas lasīšanai, bet ja Eiropas Savienība neiestāsies šajā līgumā, tad tā būs tāda empīriska uzvara. Uh, un, diemžēl, jāsaista arī vēlēšanu rezultātiem, ko mēs no ASV dzirdējām šorīt no rīta. Esmu nobežījies, ka šeit ir ļoti liela nenoteiktība. Arī šo līgumu uh, grasījās ASV drīzumā ratificēt, un tagad, uh, jāsaka, varētu būt arī kaut kādi šķēršļi, un tāpat laikā ir vesels viens miljons formatētu lietošanai gatavu grāmatu. Uh, Eiropas Savienībai jārada um, līderi piemērs, um, lai būtu pietiekami daudz grāmatas, kas ir pieejams visās valodās, un lielākā daļa no šīm valodām ir pārstāvēt arī šeit Eiropas Savienībā un mēs aicinam Eiropas Savienības uh, ratifikāciju, lai tā tiktu veikta un ar skaidru likumdošanu. Un Eiropas komisija jau runāja par direktīvu un par regulu, kas ir pamatā, un tas jau eksistē, un tur ir ļoti labi dokumenti, kas ir uh, arī īstenībā skar visas vajadzības, it īpaši neredzīgie, kurus es šeit pārstāvu ar savām savienībām, ir ļoti interesēti lai būtu tāda likumdošana. Ļoti svarīgi iegūt akceptu arī parlamentā, bet vēl svarīgāk arī iegūt atbalstu no, nu, no padomes un lai nebūtu juridiskie šķēršļi. Un padomē bija bažas. Viens jautājums bija komerciālā pieejamība. Par to runāja dalībvalsts. Tas nozīmē, ka, ja jūs pērkat grāmatu kaut kur pasaulē, tad jūs nevarat eh, mainīties, eh, dalīties ar šo grāmatu. To piedāvā daži, bet mēs uzskata, um, ka tas ir, mēs uzskatām, tas ir diskriminējoši. Ja es būtu redzīgs, eh, ja, ja redzīgs cilvēks var doties uz jebkuru bibliotēku, paņem grāmatu, un šī pati grāmata būs arī pārdošanā veikalā, Un mm, šeit ir ļoti liela neskaidrība, ja minētais iebildums tiks realizēts. Mm, ļoti daudz jāmeklē un arī izdevējam mm, nav vienas vērtības publicēt šīs grāmatas, un tas jau ir iemesls, kāpēc tika slēgts Marakešas līgums, ka nevarēja producēt šīs grāmatas. Un neredzīgie cilvēki e, gūst piekļuvi tikai vienam procentam no visu grāmatu, kas tiek publicēts un izdots redzīgiem. Uh, Eh, tad mēs jau esam pētījuši šo vietu, un šīs komerciālās pieejamības nav. Un tad ir arī citi priekšlikumi, kas varētu padarīt lietas vēl vairāk sarežģītākas, radot birokrātisko administratīvo šķērsli. Ir visādi pierakstu reģistrēšanās, un pat parlaments to apliecina. Šeit ir arī politikas departamentu pētījums par to, uh, Eh, teiksim, varētu ierosināt eh, kaut kādus eh, konkrētus priekšlikums no parlamenta puses, lai līgums būtu vēl labāks. Un, piemēram, šeit tiek piedāvāts, ka varētu paplašināt arī audiovizuālo darbu ietveršanu un varētu arī skaidrāk, um, teiksim, regulēt, lai varētu um, arī iekļaut cits cilvēks, kas nav spējīgi rakstīt drukātu materiālu, lasīt drukātu materiālu. Un uh, Komisija tais, eh, gatavojas eh, rakstīt atzinu, vai, vai komiteja eh, lēmj par atzinumu rakstīšanu par direktīvu regulu. Tātad ir lēmts, ka būs šāds atzinums. Ļoti svarīgi turpināt rādīt šo vadošo lomu, veicinot neredzīgo personu intereses. Uh, Un ja organizē neformālas konsultācijas ar padomi un komisiju un arī vadošo komiteju šeit parlamentā, lai mēs varētu ātrā tempā virzīties ar šo dokumentu, lai nākam pavasaru mēs varētu jau balsot plenārsēdē, lai varētu virzīt to vēl tālāk uz priekšu. Un vēl es gribēju arī ir runāt eh, par šiem iebildumiem, par kompetenci, bet tagad ģenerāla prokurors ir jau, um, jau lēmis, ka šeit nav nekāda problēma ar kompetenci. Es runāju par šo te lūgumrakstu, un nu jau ienācies ir jauns lūgumraksts, ko arī eh, neredzīga organizācija iesūtījusi pirms trim, četriem mēnešiem tieši par ratifikāciju un īstenošanu. Pēdējais priekšlikums, tas ir fantastisks. Uh, ir nepieciešams to iestrādāt, eh, tur ir ļoti daudz mācības, mums ir nepieciešams mehānisms, kas nodrošinātu atbilstīgumu, ir jābūt arī sūdzību iesniegšanas mehānismam, jābūt rīcības plānam visām dalībvalstīm, tas ir jānodrošina divos tuvā, tuvākajos gados, lai tiešām tur varētu analizēt, kā Margaša līgums tiek īstenots. Liels paldies! Un tagad došu vārdu manam draugam no disleksijas mm, pacientu organizācijas. Mm, bonjour, euh, merci. Labdien! Paldies par to, ka devāt vārdu. Es tikai gribēju teikt, ka es aizstāvu Kalmāru kungu, kas ir au, uh, au, Austrijas prezidents, pārstāv arī disleksijas asociāciju. Mēs atbalstam Marikešu līgumu ratifikāciju. Mēs uh, uzskatām, lai, lai arī tie 6% visu Eiropas iedzīvotāju, kas ir ar disleksiju, lai varētu arī viņi piedalīties šajā apritē 2011. gadā arī bija sūdzība komisijas atbilde un ļoti svarīgi bija atzīmēt, ka ir jānodrošina piekļuva kultūras izdevumiem un atpūtas literatūra. Un ļoti svarīgi ir domāt par bērniem, Eh, un ir jānodrošina arī piekļuvi jaunam diplomam, un tāds iespēja šobrīd nav jādomā par visām profesijām, par visiem eh, ceļiem. Eh, es piekrītu Davidam, ka mm, jādomā plašāk par kaimiņu valstīm, un ir jāizstrādā dokuments, kas ir pieejams, lai būtu ļoti laba pieejamība, kas būtu nodrošinātu efektivitāti un īstenojamību. Uh, Un te jādomā par tiem cilvēkiem, kas nevar iegūt piekļuvi pilnā apjomā, lai nebūtu tāda situācija kā šodien, kad ļoti daudz pilsoņiem un iedzīvotājiem nav iespējams piekļūt grāmatu saturam. Un tad cilvēki, kas um, mācās, kas apgūst kaut kādu profesiju, ļoti grūti viņiem ir kaut ko lasīt. Uh, un šeit ir absolūti nepieciešama um, šī pieejamība, tas būtu labi visiem un absolūti nepieciešams dažiem, un tāpēc mēs absolūti atbalstām arī neredzīgo um, personu savienības pozīciju, ka ir pēc iespējas ātrāk jāiet uz priekšu, lai ratificētu Marakešas līgumu, uh, lai būtu budžetu uh, efektivitāti cilvēkiem, kas ir neredzīgi, kas ir redzes traucējumiem un visiem, kas izjūt grūtības ar drukātā teksta lasīšanu. Liels paldies, un mēs atbalstam arī priekšrunātāju. Paldies! Je vous remercie. Liels paldies! Komisijas pārstāvis ir Tomas Everts, lūdzu. Yes, uh, good morning. Labrīt. Vispirms arī mēs gribētu izmantot izmantot um, Montes kungu par uh, prezentāciju šorīt no rīta. Un par šo lūgumrakstu runājot, mēs arī ar prieku ziņojam, ka šobrīd ir pavirzījusies aplikācija un pēc ģenerāla prokurora vai advokāta ziņojumu 8. septembrī. Mēs gaidam arī tiesas galējo lēmumu um, par um, kompetenci jautājumiem, bet tā būs ekskluzīva, tā būs jauktā, un tad rezultātā mēs varēsim arī ātri iet uz priekšu ar ratifikācijas jautājumu, lai ratifikētu līgumu. Un vēl mēs esam priecīgi redzēt, ka mūsu priekšlikumi par līguma īstenošanu, caur direktīvu un caur regulu tiek atbalstīti. Atbalsta to lūgumrakstu iesniedzēji. Mēs esam pieņēmuši šo priekšlikumu septembra vidū. Šobrīd notiek sarunas padomes darba grupās. Tas ir iesācies oktobrī un arī ir uh, notikusi pirmā uzklausīšana Eiropas, Savien... Eiropas parlamenta jūrī komitejā, tas bija pirmdien. Un mēs arī gaidam tālāko sarunu ritējumu, esam gatavi piedalīties, līdz lieta tiek pabeigta. Runājot par citiem invaliditātes veidiem gribētu atzīmēt, ka direktīva 7. pantā mēs rakstam par ziņojumu, e, kas ir jāizstrādā divus gadus pēc direktīvas īstenošanas. Šajā ziņojumā tiks e, e, iz, izskatīta situācija, kā, kā, kāda ir ar citiem uh, Eh, redzes traucējumu veidiem un citiem grāmatu veidiem, eh, un tad mēs izmantosim labāks regulēšanas principu, eh, ko mēs esam arī šajā direktīvā jau izmantojuši. Un tas arī visu gribētu teikt, nu liels paldies! Paldies! Tālāk kolēģiem došu vārdu Margarete. Es domāju, ka mums ir pamats priecāties Eh, tagad eh, mums ir šis lūgumraksts darba kārtībā, un tas ir bijis šeit tik ilgu laiku, ka dažkārt mēs esam jau priecājušies, un tad mēs atkal krītam lejā, un tad rodas šķēršļi. Arī dažādi nepatīkami iebildumi ir dzirdēti. Es nemaz negribu par to runāt. Bet uh, man likās, ka visu laiku kaut kādas nevajadzīgas intereses bloķēja neredzīgo personu tiesību īstenošanu, kaut kādi šķēršļi. E, mēs saprotam, ka tā ir globāla problēma. Un Eiropas rokās ir atslēga. Mums ir daudz valodas, mēs e, organizējam dažādus protus testus, un mēs esam šeit kā galvenais spēlētājs. Es eh, tiešām esmu priecīga, ka mēs esam nonākuši līdz šai dienai. Un es ļoti ceru, ka es būšu tā, kas vadīs eh, sarunas eh, arī mūsu atzinuma rakstīšanas kontekstā. Un ja nē, tad esmu ļoti priecīgi dzirdēt tik ļoti interesants runas un ieguldījumu mūsu diskusijā, jo daudzi no mums ir cīnījušies šajā laukā jau 5-6 gadus. Ir ļoti jauki, ka mēs esam nonākuši tik tālu. Liels paldies par lūgumu rakstu. Paldies! Tiešām tā ir lieliska diena. Lūgumrakstu komiteja vispirms bija seminārs no rīta, un tagad um, šis lūgumraksts, kas ir gaidījis uh, savu dienu, daudz kāds, kā jūs teicāt, Pēter, lūdzu. Jā, aži. Mēs tā uh, pilnībā atbalstam šo lūgumrakstu. Otkārt, uh, Margarita jau pieminēja, kā ilgāku laiku. Un šis eh, priekšlikums bijis eh, iestidzis, bet, eh, protams, jā, jāskatās, kādas ir problēmas ar ratificēšanu. Mums, kā lūguma rakstu komiteja, nevajadzētu to tā atstāt mierā. Ir jāpanāk, lai um, konvencija tiktu ratificēta nevis jā, nu, principā tiešām laba diena, mm, bet, bet, bet nu, vajadzētu vēl drusciņi, tā teikt, malku piemest šai ugunī, lai tā pieņemās spēkā un neapzist. Mēs paldies. Es domāju, ka es varu rezumēt un noslēgt mūsu diskusijas par šo jautājumu. Kā es saprotu, mēs pilnībā atbalstam šo lūgumu rakstu, līdz lūgumu. Tieslietu juridiskā komiteja ir tā, kas atbild par šo līgumu, lūgumu rakstu un ratifikācijai būs nepieciešama parlamenta piekrišana. Jūra reference eh, trim dosē, kas saistās ar Marakešas uh, Komisija ir Maks Andešans, tāds jauks, zviedru puisis. Un no zaļiem nāk. Un tiešām tāds uh, ļoti lādzīgs uh, um, kolēģis un efektīvs uh, izdarīgs deputāts arī. Un šīs komitejas vārdā esam tātad pieņēmuši lēmumu, kas sniegsim savu atzinumu jūre komitejai. Un, uh, Margarita Alkena būs mūsu atzinuma autore, labprāt to atbalstam. Nu, nu, tā, tā ir tādi formāli aspekti. Nu, kā atbilstoši petīcijas 0964 garam, tātad šī iniciatīva turpināsies. Atbilstoši jaunai lūguma rakstam, ko jau pieminēja autors, kas jau ir iesniegta. Un nu, tur runa par Marakešas līguma uh, pēc iespējas ātrāku ratificēšanu. Tas jau tika pieminēts, kā es sacīju, nu tad rīkosimies lūkā. Petīcija no 964 slēdzam. Un nākamais uh, lūguma raksts, um, kas būs tāda aktualizētāka, um, šī lūguma raksta versija, protams, paliks uh, atvērta, uh, visu to varam noslēgt līdz, līdz um, tā, šis lūguma raksts jau esot tikai reģistrēts, bet nu, ir pēc, saka priekšsētāji. Tātad Lūguma raksts uh, no nu, 964 ir izpildījis tam, tātad uh, izvirzīto mērķi, Margarita uzskata, ka to vajadzētu atzīmēt ar šampanīti, bet uh, šis otrs lūguma raksts 964 vērstīšos pie lūguma raksta autori, atcīmjums iesniegt jaunu lūguma rakstu, ja vēlaties, lai mēs varētu slēgt arī šo lūguma rakstu, jo Un tas nav īsti tāds aktuāls materiāls. Lūk, tā, to es ierosinātu, bet, eh, bet pats eh, temats, protams, paliek eh, mūsu dienas kārtībā. Turpināsim pie tā strādāt, pētījā atzinumu kontekstā, ar to saistās divi likumdošanas akti saistībā ar Marikašu līgumu. Lūk, tāds man ir plāns, vai varat tam piekrist, jā? Lieliski! Mūsu rīcībā līdz pusdienām ir vēl viens lūgumraksts. Pusotru minūti jums vēl, cienījamies. Uh, kolēģi. Peskot kungs, problēma šajā procesā saistās nevis ar parlamentu, bet ar atsevišķām Eiropas Savienības padomas dalībvalstīm. Nu, ir svarīgi, lai šajā procesā jūs komiteja palīdzētu Juri komiteja, lai norošinātu to, ka tas, kas šeit notiek, un parlamenta atzinums, kurš ir uh, tāds atzīstams, un tik ņemts vērā. Padomas darba grupā dzirdam par to, ka ir daudz uh, problēmu, un viņi ir daudz tādu negatīvāk noskaņot šajā jautājumā. Ir svarīgi šo problēmu aktualizēt. Aicinu jūs visus sakontaktēties ar jūsu valstu valdībām, lai panāktu, ka pētī komitejas paustās bāžas atrast dzirdīgas ausis uh, attiecīgās padomas darba grupās. Paldies, pats par sevi saprotams, jā, mēs sekosim līdz notikumu attīstībai, saka priekšsēdētāji. Padomu, protams, ir um, cita institūcija. Mēs esam līdz likumdevēji, mums ir jāsadarbojas ar padomu. Nu, no, laiku pa laikam mums uh, um, jāžāps no saviem ierakumiem, tā sacīt, un jāsadarbojas ar padomu, lai panāktu to, ka lietas virzās uz priekšu. To arī darīsim. Jautājums uh, paliks mūsu darba kārtībā, varat par to būt droši un, un atslābt, tā sacīt. Labi, nākamais lūgumraksts uh, no 845. Rumānijas un Vācijas uh, Alsterdorfas uh, asociācijas vārdā kopā vada trīs asociāciju priekšsēžu paraksti. Nu, ir runa par apstākļiem, kādos uh, uh mīta uh, personas ar invaliditāti Rumānijā. Lūguma raksta autors uh, nav ieradies, līdz ar to uzreiz nekavēties dod vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu ātri izklāstīt problēmu. Gribēju norādīt, uh, ka, kā jau mūsu rakstiskajā atbildē parlamentā ir teikts, eh, situācija Rumānijā par eh, ar cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti skaidri raksturota 2016. gada valsts eh, ziņojumā, un tur ir ietvērtas arī valstī specifiskas rekomendācijas. Tajā pašā 2016. gadā komisija aktīvi seko uh, to īstenošanai. Ir pieejami arī eh, struktūra fondi, kurus ir iespējams uh, izmantot lai nodrošinātu institucionalizāciju un mm, normālu dzīvi sabiedrībā, un es varu eh, apstiprināt, eh, ka mēs eh, ļoti aktīvi un rūpīgi no savas puses sekojam tam līdzi. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, kolēģi! Vārds jums! Peter! Paldies, vēlos sacīt. Uh, kad no politiskā viedokļa raugoties arī mums bija mm, seminārā runa par līdzīgu jautājumu kā šajā lūgumrakstā. Un jāsaka, mēs esam atzinuši šo problemātiku šajā komitejā. Arī Slovākijā nācās saskārties ar līdzīgu problēmu un nu, tādēļ ir nepieciešams sakot līdz tam, kā šī problemātika risinās, attīstās. Varbūt nepieciešams izdarīt attiecību spiedienu. Protams, Ceļš nav nebūtu eh, tik vienkārši. Mēs zinām, ka no vienas puses ir labā grība, bet nav, nav iespēja. Nu, katrā ziņā šai petīcijai, šai, šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, jo problēma saglabājas. Un autors mums iepazīstinās ar detaļām, problēmas zinām, es nezinu, vai par to ir vērts eh, diskutēt. Eh, arī faktu apgāšanas misijā, un man skaidri parādījās tas, ka, ka mēģis jau ir, tas ir nosprausts, bet nu, ceļš nav nebūtu tik vienkārši vienmēr. Bet, nu, dalībvalsts būtu pateicīgs arī, ja būtu nedaudz tā kā atbalsts un, zināms, varbūt spiediens no mūsu puses, un līdz ar to ierosinu šo, šo logumrakstu paturēt atvērtu. Paldies! Labi. Ja domāju, ka jūsu priekšlikums, Pīter, kolēģiem eh, ir pieņemams. Tātad šo lūgumu rakstu paturam atvērtu un es ierosinu. Tātad jā, tiešām eh, paturam šo lūgumu rakstu atvērtu. Un eh, es domāju, ka mums būtu jāvēršas pie Rumānijas varas iestādēm ar vēstuli, atgādinot, kādas viņas saistības atbilstoši apvienoto nāciju konvencijai par personām ar uh, invaliditāti, un tāpat arī ir pienākumiem, kas izriet no Eiropas uh, Savienības tiesību aktiem. Vajadzētu nu, tomēr aicināt viņus nodrošināt atbilstību šiem tiesību aktiem. Nu, ko ar to pašu esam izsmēluši mūsu rīta cēlēņu darba kārtību, lai jums visiem labs uh, pusdienlaiks, labu apetīti un tiekamies atkal trijos un nevēlāk, lūdzu. Vislabāk!